Sveicam jūs mūsu Empul komitejas sanāksmē. Sāksim ar priekšsēdētāju eh, paziņojumiem. Parat klausīties visas valodas, izņemot somu, bulgāru eh, un horvātu. Otrkārt, pašreizējās starpinstitūcijas sarunās notiek eh, trešais trialogs par uh, EISS e, pie ziņojuma strādā Tomas Mesevičs, tas notika 16. maijā, un ir panākta virzība vairākos jautājumos, citu starpā pārdeleģētajiem un izpildaktiem. Savukārt, uh, vēl viss līdz galam, visās detaļās nav izrunāts. Nākošais eh, trilogs notiek Strasbūrā 31. maijā no rīta. Tālāk runājot par strādājošu aizsardzību no mutagēnām un kancerogēnām eh, vielām, pirmais un otrais trilogs. Referents ir Klauds Rolēns. Notika 17. un 23. maijā. Visi būtiskie jautājumi tika apspriest šajos abos trilogos, un tehniskā līmenī mēs pabeigsim darbu jūnija sākumā. Ir atlikuši pāris neatrisināt jautājumi, un to starp jautājums pār dīzeli. Tas tiks izrunāts trešajā trilogā 18. jūnijā. Tālāk trilogi par aģentūrām. Šeit ir progress panākts. Ir bijuši jau vairāki trilogi. un ir vēl daudzi atvērti jautājumi palikuši. Nākošais trilogs notiek 5. jūnijā. Bet tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības trešā punkta. Un sveicam mūsu vidū Valdi Dombrovski un Mariānu Tīsenu, kuri sarūpēja iespēju ierasties uz šo viedokļu apmaiņu kā daļu no struktūrēta dialoga. Un mēs sāksim vispirms ar īsiem ievadvārdiem. Pirmais uzstāsies komisijas vicepriekšsēdētājs Valdes Dombrovskis un pēc viņa komisāra Marijana Taisena. Pēc tam mēs dosim vārdu jautājumiem, komentāriem no deputātu puses. Dombrovska kungs, vārds jums! priekšsēdētājs, godājamie deputāti, pirmkārt es vēlos pateikties jums par uzaicinājumu piedalīties struktūrētajā dialogā. Līdz Eiropas uh, parlamenta vēlēšanām ir palicis vēl aptuveni gads, un mums ir laiks izvērtēt, ko esam panākuši šī sasaukuma laikā. Mums ir tagad jādomājas uz, jākoncentrējas uz rezultātiem, un mēs vēlamies pabeigt visus e, neatrisinātos jautājumus. Sociālā kontekstā ir e, daudz paveikts attiecībā uz Eiropas e, sociālo tiesību pīlāru un par to, kā veicināt sociālāku. E Eiropu. 17. gadā Eiropas pieauguma līmenis bija ātrākais desmit gadu laikā, pirmo reizi kopš 2007. gada bija, bija vērojams pieaugums visās ekonomikās, un arī šogad mēs sagaidām IKP pieaugumu par 2,3%. Šī uzlabošanās ir bijusi jūtama darba tirgu, nodarbinātības līmeņi ir pieauguši un bezdarba līmenis ir praktiski atgriezies pirms krīzes periodā, samazinās jauniešu bezdarbs, ir uzlabies, uzlabojies valsts finansējums un arī atvesļojas investīciju vidi. Tomēr algu pieaugumi ir nelieli, tāpat arī nepilna laika un daļlaika uh, nodarbinātība ir ar ievērojamu līmeni. Tāpat ir jāveicina investīcijas, tā skaitā cilvēka kapitālā, lai varētu veicināt struktūrālas reformas, veicināt kvalitatīvas darba vietas, atbalstīt darba algu pieaugumu un stiprināt fiskālās politikas. Šim nolūkam ir izveidots process Eiropas semestrs, Eiropas sociālo tiesību Eh, pīlārs un drīzumā sagaidām jaunu daudzgadu finanšu schēmu. Eh, kopš novembra Gēteborgas eh, Borgas samita komisija ir apņēmusies strādāt pie sociāliem jautājumiem. Tas ir ne tikai sociālā progresa jautājums, bet arī ārkārtīgi būtiski nākotnes konkurētspēja. Taču, kā jūs zinām, šī pilāra ieviešana ir kopīgs politisks uzdevums un visām Eiropas Savienības institūcijām, tā skaitā parlamentam, ir nozīmīga loma. Komisija strādā no savas puses, mēs esam nākuši klajā ar nozīmīgām iniciatīvām pār caurskatāmiem darba apstākļiem, par sociālo aizsardzību visiem un aicinājumu izveidot Eiropas darba iestādi. Par to vairāk pastāstīs Marijana Taisana. Bez tam Eiropas semestrs ir nozīmīgu lomu, lai veic, virzītu reformas, un šogad tiek ņemts vērā Eiropas sociālo tiesību pīlārs. Es Nerunāšu tagad par detaļām, jo 28. jūnijā tiks apspriests cīkāk šis jautājums kopīgā sanāksmē Rekonu komiteju. Tāpat arī ir nozīmīgas eh, atbalsts reformām. 2. maijā komisija pieņēma priekšlikumu daudzgadu finanšu schēmai. Tam sekos konkrēts finansēšanas programmas pieeja ir pragmatiska, realistiska, ņemot vērā e, jauno kontekstu pēc Brexit. Tāpat arī priekšlikumi budžetam ir skaidrāks, skaidrāki un elastīgāki nekā šodien un ir atspoguļots līdzsvars starp tradicionālajām un jaunajām politiskajām prioritātēm. Un tagad es koncentrēšos uz diviem jauniem aspektiem - atbalstu konverģenciju un investēšanu cilvēkos. Pirmkārt, esam piedāvājuši jaunu programmu atbalstu 25 miljardu ap jomā reformām, kā arī atbalstu dalību valstīm, iestājoties Eiropas Savienībā. Tāpat arī esam ieskicējuši jaunu investīciju stabilizēšanas funkciju, kas palīdzētu uzturēt investīcijas ar garantiem no budžeta līdz 30 miljārdu apmēram, līdz ar grantiem, eh, kas ir paredzēti procentu maksājumiem. Tālāk, otrkārt, investīcijas cilvēkos, un šeit komisija piedāvā visaptvarošu instrumentu Eiropas sociālais fonds plus ar kopīgo budžetu vairāk nekā 100 miljardu eiro. Tā būs tas būs paredzēts sociālās politikas jomai. Tāpat jaunais ESF plus kohēzijas polis, eh, politikā būs ar pieaugumu no 23 līdz 27 procentiem. Tāpat dubultosies Erasmus plus līdz 30 miljardiem eiro, e, e, solidaritātes korpus līdz 1,36 miljardiem, kā arī e, summas, kas ir novirdzītas jauniešu bezdarba mazināšanai. Tiek piedāvāts jauns investīcija fonds ar specifisku sociālo sadaļu un uzlabojumiem globalizācijas piemērošanas fondā. Mēs esam uh, risinājuši vairākus trūkumus, kas ir konstatēti, kā arī esam iecerējuši veicināt ilgspējīgu ekonomisku izaugsmu. Noslēgumā teikšu, ka ir laiks koncentrēties uz darba rezultātiem, e, lai mēs visu gan leģislatīvajā, gan finanšu jomā varam sakārtot pirms vēlēšanām, un jūs varat rēķināties uz mūsu Marijanas Taisenes un man atbalstu. Bet tagad es ar lielu prieku nodošu tālāk vārdu Marijanai Taisenai. Paldies! Thank you, Valdi. Paldies, Valdi! Priekšsādātājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi. Sociālāka Eiropa šai komisijai un šim parlamentam ir bijis kopīgs mērķis Kopā mēs jau esam daudz sasnieguši, esam veiksmīgi noslēguši vairākus uh, trialogus par karcerogēnām vielām, Eiropas uh, darbinieku nosūtīšanas direktīvu un uh, citām lietām, un uh, vienmēr ir veids, kā cīnīties par uh, kopīgiem mērķiem, pat ļoti delikātos jautājumos, un es gribētu pateikties visiem referentiem un parlamenta deputātiem par uh, ieguldīto darbu šajos jautājumos. Uh, bet eh, mums vēl ir neatrisināti jautājumi līdz eh, mandāta noslēgumam. Um, pievērsīšos jautājumiem, kas vēl tiek apspriest sociālās uh, drošības koordinācija. Tas mums, mūsu trim institūcijām, ir prioritārs jautājums. Uh, un tiek pārskatīti noteikumi par sociālās drošības koordināciju, un tas apliecina, ka šī komisija vēlas taisnīgu darbspēku mobilitāti. Padomē vajadzētu jūnijā pieņemt savu vispārējo pieeju par divām atlikušajām sadaļām, un mēs uh, sāksim iestāžu sarunas uh, ar mērķi noslēgt šo dokumentu jūsu mandāta ietvaros. Uh, Kancerogēno vielu dokumentā tur galvenais ir um, cīnīties pret um, vēzi, kas ir izraisīti darba vietas apstākļu dēļ, um, Ehm, tagad eh, ir viens likumdošanas akts, kas jau ir pieņemts, un otrais, jūs esat eh, organizējuši pirmās trialogu diskusijas, tās notika pagājuši nedēļa, un vakar vakarā bija vēl viens trialogs. Tas bija veiksmīgs eh, trialogs, atļaušos teikt, un mēs ļoti rūpīgi pētām jūsu priekšlikumu iekļaut jaunas definīcijas un ierobežot līmeņus dīzeļa automašīnām, runājot par izmešiem. Uh, Mums vajadzētu ņemt vērā jaunākos zinātniskos uh, pētījumus un arī datus par gaisa piesārņojumu. Ir arī Eiropas pieejamīgas akts, tā arī ir prioritāte kopīgajā deklarācijā. Mēs nesam esam panākuši progresu iestāžu sarunās, bet mums ir jāstrādā ātrāk. Um, ja vēlamies vēl panākt vienošanos Bulgārijas prezidentūras laikā. Es zinu, ka uh, Parlaments jau ir izrādījis grību un elastību, uh, lai tuvotos risinājumam. Es ceru, ka padomēji tagad izdosies izdarīt to pašu. Tas nāktu par labu, uh, kā jūs zināt, 80, mil, 80 miljoniem uh, Uh, Eiropas pilsoņu, kas ir arī invaliditāti un arī uzņēmumiem, kas uh, saskars ar ļoti fragmentētu iekšējo tirgu šajā jomā. Runājot par uh, privātās un darbdzīves savietojumības priekšlikumu, es esmu apmierināta, ka jūs saglabājat mūsu priekšlikumu ambiciozitāti. Mums ir nepieciešams pieņemt šī mandāta laikā šo direktīvu. Privātās un darba dzīves savietojumība līdzsvars ir ļoti svarīgs daudziem eiropiešiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, bet arī Eiropas konkurētspējai. Mēs mēs zaudējam 370 miljārdus eiro katru gadu, tāpēc, ka ir šis te, šī te dzimumu plaisa darba tirgū. Un uh, arī šis jautājums ir uh, jānoslēdz. Un tad par caurskatāmiem un pārskatāmiem darba apstākļiem šis priekšlikums ir ļoti svarīgs turpinājums Eiropas sociālo tiesību pīlāram un atbilde uz uh, pieaugošiem nedrošiem darba apstākļiem um, Eiropā, kā jūs arī to rezolūcijās norādāt. Padome censīsies panākt vispārējo pieeju uh, jūnijā, un es uh, ceru, ka abi līdzlikumdevēji pieņems uh, šo iniciatīvu līdz nākamā gada um, pavasarim par trīspusējām aģentūrām. Da diskusijas par pamatregulām EU OŠA uh, Eurofanta un Cityfop. Es zinu, ka jūs um, augstu novērtējat mūsu aģentūru darbu, ko tās veic, un tāpēc uh, ir nepieciešama vienošanās drīzumā ar padomi, lai dibināšanas regulas tiktu uh, tiktu uh, atjaunotas un būtu saskaņā ar kopējo pieeju. Eiropas darba iestāde Nākamais darba kārtības punkts jūsu darba kārtībā. Es tad prezentēšu savus priekšlikumus un tāpēc par to tagad nerunāšu. Ir arī Eiropas sociālās apdrošināšanas numurs. Jūs esat aicinājuši veidot šādu te karti, sociālās apdrošināšanas karti. Mēs vēl neesam nākuši klajā ar šo iniciatīvu. Ir ļoti svarīgi, lai tas būtu atbilstošs priekšlikums. Uh, Bet mēs zinām, ka dalībvalstīm jau ir pieredze ar vienotajiem numuriem, un viņu pierāda ir tāda, ka dažādu tehnisku risinājumu izpēte uh, ir ļoti svarīga, jāizanalizē izmaksas un ieguvumi, un šis sagatavošanās darbs tagad tiek veikts. Uh, Priekšsēdētājs kundz godātie deputāti uzsvērš vēlreiz, kopā mēs jau esam daudz sasnieguši, es rēķinos ar jūsu aktīvo iesaisti arī turpmāk, lai noslēgtu visas neatrisinātos uh, dokumentus vēl šī sasaukuma laikā. Mums vajadzētu mūsu vēlētājiem parādīt, ka sociālā Eiropa ir realitāte un uh, skar arī viņus. Esmu gatava ar uh, jums par to diskutēt. Paldies! Lielas paldies! Paldies jums abiem, un jā, var apliecināt, ka visi šīs komitejas deputāti aktīvi strādā, lai uh, panāktu to, ka pēc iespējas drīzāk uh, ziņojumi tiek uh, noslēgti. Un tagad došu vārdu koordinatoriem, un vispirms Devits Kasa no ETP, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsādātājs kundze! Labrīt visiem, jo īpaši komisāram Dombrovskim un arī Marijanai Taisenai. Sveicu jūs abus šeit. Uh, uz, uh, ka, paldies, ka esat ieradušies uz šo struktūrēto dialogu. Daudz no jums varbūt gaidīs, ka es kaut ko teikšu par privātās un darba dzīves savietojumību, bet es labāk to nedarīšu, jo joprojām notiek sarunas par kompromisu grozījumiem un tad es labāk eh, būtu drošāk par to nerunāt turpmākajās dienās. Cerams, ka panāksim vienošanos par sarežģītākajiem jautājumiem. <clears throat> Bet man jāsaka, ka parlaments ir jūsu pusē, komisārs kundze. Problēma, ar kur mēs varētu saskarties, protams, būtu ar padomi. Uh, Un eh, būs par to jādomā tad, kad būs pienācis laiks. Mans jautājums ir par darbspēku mobilitāti. Kā jūs visi zināt, tad Eiropas revīzijas palāta ir iesniegusi ziņojumu, tas bija šā gada sākumā, par eh, darba spēka mobilitāti Eiropas Savienībā. Mans jautājums ir, vai komisija plāno uh, um, kaut ko darīt, proti, lai uh, noteiktu, cik uh, plaši informēti Eiropas uh, pilsoņi ir par dažādiem instrumentiem, kas ir pieejami Eiropas Savienībā, lai veicinātu Eiropas uh, darbspēku mobilitāti un, un lai uzlabotu um, Eiropas Savienības finansējumu, lai veicinātu uh, darba mobilitāti. Tas ir mans jautājums. Thank you, Mr. Paldies, Kasas kungs. Tagad Jungērijus kundz no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Un, protams, es tagad arī um, tātad um, man ir kārdinājums teikt, ka es uh, speciāli atnācu, lai runātu par un, uh, privātās un darba dzīves uh, līdzsvaru, bet nē, mēs par to runājam uh, citā Uh, formātā. Bet man ir divi jautājumi. Jautājumi par uh, ziņojumiem, uh, kas tika minēti un uh, arī netika minēti, mēs zinām, ka ir palicis gads līdz Eiropas parlamentu vēlēšanām, un mēs arī gribam pabeigt nepabeigtās lietas, jo īpaši mūsu komitejas kontekstā. Un es gribētu pajautāt Taisens kundzei par sociālās apdrošināšanas numuriem, un jūs teicāt, ka jūs strādājat pie tā, lai tas būtu tāds labs, precīzs priekšlikums, turpinās sagatavošanās darbi, bet kādas garantijas mēs no jums varētu šodien saņemt, ka priekšlikums uh, tiks iesniegts šī mandāta laikā? Tā būtu daļa no um, taisnīgas mobilitātes paketes, un, protams, mēs bijām nedaudz vīlušies, ka šis priekšlikums uh, tur nebija iekļauts martā, bet kādas garantijas jūs mums varētu dot, ka uh, tas tiks iesniegts parlamentam drīzumā? Un vēl viens jautājums, ko jūs neminējāt, un tā ir bērnu garantija. Es nezinu, vai jūs atceraties, ka tas. Uh, bija iekļauts uh, arī pirmajā um, uzklausīšanā, jo uh, sociāldemokrāti vienmēr ir aicinājuši šādu bērnu garantiju izveidot, ir bijis sagatavošanas pasākums, bet mēs gribētu šo jautājumu risināt tādā uh, aktīvākā veidā. Mans jautājums būtu, kad mēs Uh, ieviesīsim uh, tās mācības, kuras guvām sagatavošanas pasākumu laikā attiecībā uz bērnu garantiju. Paldies, un tagad uh, Ulrike Trebēsijus, kura pārstāv EKR, lūdzu jums vārds. Jā, paldies, priekšsādātais kundze, godātie komisāri Dombrovska kungs, Taisens kundze. Šajā sasaukumā ir vairāki ambiciozi uh, Uh, likumdošanas priekšlikums, kur ir iesniegusi komisija, vairāk balstās uz uh, šo deklarāciju par sociālo pīrāru, par sociālajām tiesībām, un šajā kontekstā man jums ir divi jautājumi. Pirmkārt, runājot par datu aizsardzības regulu, mēs redzam, ka lielas un ambiciozas likumdošanas iniciatīvas var būt saistītas ar uh, zināmām grūtībām. Uh, Labai likumdošanai ir arī jādarbojas dzīvē, nedrīkst būt pārāk liels sloks pilsoņiem un uzņēmiem, un tā ir jābūt īstenojumai šai likumdošanai. Vai tiešām ir gudri tagad tieši sasaukuma beigās tik daudz jaunas likumdošanas iniciatīvas iesniegt? Mēs redzējām, ka pakalpojumu hārta izgāzās parlamentā, vai nebūtu bijis labāk uh, sākt šīs iniciatīvas agrāk un atstāt vairāk laika konsultācijām un ietekmes novērtējumam, pat ar vislabākajiem nolūkiem. Eh, tagad eh, tas var izrādīties kļūdaini eh, tik īsu laiku pirms sasaukuma beigām vēl centies sasniegt rezultātus. Mans otrais jautājums Eiropas sociālo tiesību pīlārs ir novedis pie daudziem likumdošanas priekšlikumiem, pie kuriem mēs šodien šeit strādājam, piemēram, Eiropas darba iestādi, par ko šodien runāsim, vai arī direktīvas priekšlikums par uh, pārskatāmiem, caurskatāmiem darba apstākļiem. Uh, sociālo tiesību pīlārs bija tikai politiska deklarācija, un tomēr rodas sajūta, ka uh, um, tas viss attīstās vēl tālāk. Starp rindām var atpazīt, ka pilsoņiem uh, tiek stāstīts, ka šis, šī deklarācija ir saistoša likumdošana. Um, likumdošanas aktos uh, notiek uh, atsaucas, tiek iekļauts atsaucas uz šo deklarāciju. Vai jums nešķiet, ka pilsoņiem tiek šeit uh, stāstīts uh, nepareizi, kas ir tiesības un kas ir tikai politiska deklarācija vai vēlmes paziņojums, pasludinājums? Uh, Paldies! Neredzu Avieža Bonas kungu vai um, citu kolēģi, kam būtu jābūt šeit, un tāpēc uh, dosim vārdu Goengāla pārstāvēju. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Es runāšu dāņu valodā, es sēžu šeit. Paldies par uh, ievadvārdiem es gribētu pieskarties jautājumam, kur jūs nepieminējāt, bet par kuru es ceru, ka jūs to varēsiet komentēt, proti sociālā protokola jautājums. Ideja ir tāda, ka uh, darba ņēmēju tiesības uh, tiktu pielīdzināts vienotiem tirgum un uh, brīvai kustībai, uh, par tas tiek gadīts, pra, gadiem prasīts, bet arī dalībvalsts to prasa. Uh, Un parlaments arī janvārī nolēma, ka mēs vēlamies sociālo protokolu, un uh, kāds ir komisijas viedoklis par iespējamu sociālo protokolu, vai mēs varam uh, šeit sagaidīt kādu uh, komisijas iniciatīvu. Un otrs jautājums par sociālās apdrošināšanas numuriem. Vai šeit jau ir kaut kāds laika grafiks, vai jūs varētu aptuveni pateikt mums, kad šis priekšlikums būs pieejams? Uh, Paldies, un tagad Džīna Lamberta no zaļajiem. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Pirmkārt, es gribēju uh, sveikt un atbalstīt to, kas tika teikts par kancerogēnajām vielām un dīzeli, jo tam ir uh, būtiska ietekme nozīmīgos uh, darba tirkus sektoros, un tas ir saistīts arī ar sabiedrības veselību kopumā, un mēs ceram, ka tiks panākts pēc iespējas spēcīgāks rezultāts šeit. Es gribēju pacelt jautājumu, kas ir saistīts ar budžetu un DFS, un jo īpaši um, ar uh, kopējo noteikumu regulējumu, jo es saprotu um, no tā, ko mēs dzirdam, ka no horizontāliem principiem uh, šobrīd izskatās, ka daži no tiem varētu tikt vājināti, tāpēc es atbalstu jūsu komentārus un uh, saistības, kuras jūs paudām par to, ka atbalstīsiet eh, tagadējo noteikumu saglabāšanu par partnerību, par daudz līmeņu pārvaldību un arī horizontālos eh, principus vismaz eh, par līdztiesību un nediskrimināciju. Un komisāra Taisene jau minēja dažos jautājumus, kas ir saistīti ar dzimumu līdzsvaru. Tātad līdztiesības, dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas principu virzīšana šajā kontekstā ir ļoti svarīga. Uh, un, protams, arī ilgspējīga attīstība. Tad, kad mēs raugāmies uz uh, to veidu, uh, kādā mums ir jāmainās, kādā virzienā mums ir jāmainās nākotnē. Tālāk, vai ir uh, kaut kāda spēcīgāka priekšlikuma attiecībā uz uh, pārbaudu, vai ir atbilstība ANO konvencijai par cilvēkiem ar invaliditāti, jo īpaši attiecībā uz tēriņiem sociālajā jomā jaunajā DFS. Paldies! Thank you. I cannot see. Paldies. Neredzu, ka FDD būtu pārstāvēta šeit, un uh, arī e NF pārstāvis neredzu. Tas nozīmē, ka tagad dosim vārdu komisāriem, un pēc tam man ir garš citu runātāju saraksts kas grib uzdot jautājumus, izteikt komentārus, bet sāksim ar eh, šiem jautājumiem, došu jums iespēju uz tiem atbildēt. Lūdzu, Dombrovska kungs, jums vārds. Uh, uh, members, uh... Godātie deputāti, paldies par šiem jautājumiem. Es uh, droši vien pieskaršos vairāk šiem horizontāliem jautājumiem, kas tika uzdoti, un eh, Marijana tad varēs par attiecīgiem politikas priekšlikumiem izteikties. Vispirms par uh, darbspēku mobilitātes uh, pēcdarbu, jeb turpinājumu Eiropā. Arī mēs šobrīd novērtējam uh, šīs te revizijas palāca ieteikumus un rīcību. Kā jūs teicāt, darbspēka mobilitāte ir bijusi augstu Eiropas komisijas prioritāšu sarakstā. Un tas arī attiecas uz mūsu priekšlikumu par Eiropas eh, darba iestādi, kuras uzdevums būs galvenokārt pievērsties pārobežu situācijai. Un arī runājot par darbinieku nosūtīšanu un eh, citas politikas eh, iniciatīvas tiek piedāvātas, lai risinātu darbspēku mobilitācijas jautājumus un nodrošinātu taisnīgumu šajā jomā. Tas noteikti ir darba kārtībā komisijai. Tālāk jautājumi attiecībā uz, uh, uz sociālo pīlāru, sociālā pīlāra principiem un kā tas uh, izpaužas konkrētās likumdošanas iniciatīvās. Tas ir tieši tas veids, kā tas bija domāts. Un tāds tieši bija šis paziņojums, tad, kad uh, um, tika uh, Gēteburgā pieņemta šī deklarācija par sociālo pīlāru. Mēs ļoti skaidri teicām, ka sociālais pīlārs pats par sevi, jā, tā ir principu deklarācija, kas pati par sevi nerada jaunas tiesības vai uh, tiesības un iespējas kaut ko saņemt, bet mēs uh, šos principus transponēsim konkrētās likumdošanas iniciatīvās. Uh, piemēram, par sociālo aizsardzību visiem, par uh, taisnīgiem darba apstākļiem, un citi priekšlikumi ir tieši šis šo principu īstenojums dzīvē. Tātad es šeit nekādas pretrunas neredzu. Kas attiecas uz uh, likumdošanas priekšlikumu skaitu, apjomu, kas vēl tiek iesniegti pirms uh, sasaukuma beigām, jā, patiešām, tad, kad mēs uh, Eiropas komisijas ietvaros to apspriedām, ir skaidrs, ka uh, likumdošanas priekšlikumu intensitāte būtiski samazināsies uh, pēc maija. Maijā mēs centīsimies uh, iesniegt lielāko daļu priekšlikumu, kurus vēl gatavojamies uh, ceram, ka varēs noslēgt uh, šī mandāta ietveros. Jūs vairākas reizes minējāt, uh, ka tuvojas uh, sasaukuma beigas, tā tas ir, no otras puses vēl ir atlicis gads, un gads ir pietiekami ilgs laiks, ja intensīvi tiek strādāts. Tātad es tiešām gribētu tagad, sākot ar nākamo mēnesi, koncentrēties vairāk uz uh, iniciatīvu pabeigšanu un nepie, nenāk klajā vairs ar jaunām iniciatīvām. Tātad strādāt pie tām iniciatīvām, kas jau ir iesniegtas, kas attiecas uz uh, daudzgadu finanšu schēmu, jeb DFS un kopējo noteikumu regulu. Šis darbs turpinās. Es um, uh, nedomāju ka tas vainās pastāvošos horizontālos principus, uh, Te ir vairāk elementi, piemēram, stiprinot saikni ar struktūrālām reformām, ar Eiropas uh, ekonomikas koordinācijas uh, pusgadu, jeb Eiropas semestri, un arī uh, vienkāršošana šeit ir aktuāla administratīvajā plānā lai tiem, kas īsteno šos projektus, uh, būtu vieglāka piekļuve. Mēs ceram, ka varēsim nākt klajā ar līdzsvarotu priekšlikumu. Un tad, kad uh, Mēs runājam par kādu konkrētu runā, jautājumu par kancerogēnajām vielām un uh, dīzeļa uh, izmešiem, jeb izplūdes gāzēm. Kā jūs zināt, tad uh, mūsu uh, priekšlikumi um, atjaunināt kancerogēnu un mutagēnu um, likumdošanas aktu, mēs tur runājam par uh, darba vietas vidi, Eh, priekšlikumi ir balstīti uz zinātniskajiem pētījumiem, kas visu laiku tiek eh, atjaunāt, kas attīstās. Līdz šim, diemžēl, nebija pietiekam daudz datu, lai dīzeļa eh, izplūdes gāzes iekļautu šajo, šo vielu sarakstā. Un mēs piedāvājam tātad nākotnē paredzēt noteikumus, ka ir jāierobežo izplūdes gāzu um, sastāvs pie, tātad darba vietā, lai uh, Uh, aizsargāt darba ņēmē veselību. Lielas paldies par visiem jūsu uzdotajiem jautājumiem. Runāt par darbspēka mobilitāti. Varbūt, ka es varu atbildēt savā valodā, jums taču, jo man taču ir pieejami tulki, un es vēlētos izmantot šīs iespējas. Paldies par šo izrādīto elastību. Kas attiecas uz uh, darbinieku mobilitāti, darbspēku mobilitāti? Sestībā ar Eiropas darba aģentūru, protams, ka ir jāņem vērā revīzijas palātas um, spriedums. Un šis ziņojums tika publicēts pirms mēs varējām paši konsultēties attiecībā uz šo iestādi. Taču, protams, ka mēs ņemsim vērā arī visus komentārus, kas tika minēti saistībā ar OIRES portālu un visu pieejamo informāciju. Tagad mums ir zināms, kā mēs varam pilsoņus informēt daudz lielākā mērā saistībā ar viņiem pienākošajām tiesībām. Runāt par sociālās apdrošināšanas numuru. Vispareizākā rīcība būtu veltītām daudz ilgāk laika, jo sākumā paredzējām raitāku situāciju, taču, ja mēs gribam, lai lietas noslēgtos pareizi, mums ir nepieciešams daudz rūpīgāks darbs, mums ir jāplūko, kādas ir tehniskās iespējas un jāizvēlās pareizais risinājums. Tāpat mums ir arī jāpieņem lēmums, vai paredzēsim šeit kādu tiesību aktu, kādu uh, saistošu tiesību aktu, vai arī ir kādas citas iespējas, kuras varam izmantot. Mums vēl ir priekšā ļoti rūpīgs pārdomu process, pirms varēsim piedāvāt kādu konkrētu priekšlikumu. Mēs neesam atteikušies no šī jautājuma, mēs turpinam pārbaudas procesu. Šobrīd eh, sociālās apdrošināšanas numurs eh, aktuālus galda neatrodas. Uh, taču mēs turpinām darbu pie tā, jo vēlamies piedāvāt labu, piemērotu risinājumu, tādu risinājumu, kas mums patiesi palīdz un spēj nodrošināt elektroniskās apmaiņas iespējas savā starpā. Jūs pieminējāt arī kancerogēnos vielas un dīzeļu problēmas. Jā, par dīzeli mēs vēl neesam runājuši, jo mums vēl trūkst zinātnisko datu šajā jomā. Tādēļ arī šīs aspekts nav iekļauts mūsu priekšlikumā. Taču pa šo laiku vairākās dalībvalstīs ir tikuši pieņemti attiecīgi vēl lēmumi. Piemēram, Vācijā un Austrijā ir pieejami zinātniski dati, kuri arī ir jāņem vērā, radot jaunus tiesību aktus. Ja parlamentam izdosies pārliecināt padomi, tad arī mēs ķersimies klāt pie dīzeļa jautājumiem un iekļausim to šajā priekšlikumā, un es ceru, ka mēs atradīsim labu risinājumu. Trialogi notiek, mūsu nostāja ir atklāta, pretim nākoša un ir jāņem vērā jau pieejamie dati. Runājot par to, vai piedāvāsim jaunus priekšlikumus, īpaši saistībā ar ANO deklarāciju par cilvēkiem ar individualitāti. Par to es jums vēl neko nevaru pateikt. Mums ir sava darba programma, mēs ļoti intensīvi strādājam pie šī mūsu priekšlikuma saistībā ar pieejamību, jo tā ir viena no cilvēku pamatiesībām tiem cilvēkiem, kuriem ir kādi garīga vai fiziski traucējumi. Šeit īpaši ir jāpiemin arī vecāki cilvēki, kuriem mums ir jāatrod eh, raitā veidā risinājumu tad vēlos runāt par nediskrimināciju un dzimumu līdztiesību. Šie aspekti attiecas pilnīgi visiem mūsu priekšlikumiem. Arī šīs ir cilvēku pamatiesības, un mums ir jāprūpēs par to, lai šīs tiesības tiktu ievērotas. Šim procesam mēs vienmēr ļoti uzmanīgi sekojam līdzi. Jūs uzdevāt jautājumu, ko mēs esam vēl nodomājuši paveikt vēl atlikušajā laikā. Vicepriekšsēdētāja Dombrovska kungs jau par to runāja, ka ir panākts skaidrs vienošanās ar dažādām institūcijām, un tas attiecas gan uz lielajiem, gan nelielajiem priekšlikumiem, uz lielajiem uzdevumiem un mazajiem. Attiecīgi mēs tad esam arī sagatavojuši mūsu darba programmu. Ļoti daudzas lietas atrodas vēl sagatavošanas fāzē, un mums tās ir jānoslēdz. Mums vēl ir mazliet laika, vesels gads, tādēļ varu jums apsolīt, ka līdz pat pēdējai dienai mēs smagi strādāsim pie mūsu priekšlikumiem, un tad mums izdosies arī visu veiksmīgi noslēgt. Runāt par jauniešu garantija, bērnu garantija. Šeit ir pieejams eh, darba dokuments no 16. aprīļa, kas ir tāda kā vadlīnija gan Eiropas, gan dalību valstu līmenī, kas ir jāņem vērā. Varbūt jūs jau iepazināties ar šo kopsavilkumu, kurā ir minēti konkrētie ieteikumi. tos ir paredzēts izstrādāt daudz uh, detalizētākā veidā, nevis tikai kā ieteikums, un tas īpaši attiecas uz bērnu aprūpus, tādu bērnu, kur ir atstāti tātad, savā vaļā. Šeit mēs balstamies uz pilotu projektu un jūsu parlamenta pausto priekšlikumu par bērnu aprūpu. Manuprāt, tas arī bija viss saistībā ar svarīgākiem jautājumiem. Lielas paldies! Taisens kundze, jūs vēl paliekat pie mums, bet Dambraus kungam ir jādodas prom. Es priecājos, ka varējāt vismaz piedalīties mūsu pirmajā komitejas sanāksmes daļā. Mēs noteikti pie jums vēl atgriezīsimies ar jautājumiem. Arī dažiem no tiem par kuriem jūs eh, mums tā ievadoši stāstījāt, un jūs teicāt, ka tagad rūpīgi strādājat pie tiešām konkrētiem priekšlikumiem. Paldies! Un tagad došu vārdu pārējiem runātājiem. Prīnska kungs, jūs esat pirmais sarakstā vārds jums. Paldies, priekšsādātāji! Patiesībā mans jautājums bija vērsts uh, vicepriekšādātā Dombrovska kungam, taču nevēlos pārtraukt uh, tagad viņa došanos ār, prom no zāles. Tādēļ es uh, uzticēšos komisārs Taisens kundzei. Uh, cerot, ka viņa pievērsīs uzmanību manis nosūtītajam rakstiskajam jautājumam Dambrauska kungam. Un tas ir saistīts ar sociālo dialogu, sociālā partneriem un uh, darba koplīgumiem. Priekšsēdājs kundze, komisārs kundze un vicepriekšsēdētājs uh, pieminēja sociālā pīlāra spēcināšanu. Un es gribētu koncentrēties uz uh, sesto un astoto tiesību, šīm tiesībām, kas ir minēts. Šeit tas ir saistīts ar algām, kā darbiniekiem ir tiesības saņemt uh, taisnīgas algas, ka tām, jā, tām jābūt noteiktām caurskatāmā veidā, ievērojot uh, nacionālās prakses un sociālo partneru autonomiju. Astotais uh, noteikums par sociālo dialogu un darbinieku iesaistīšanu runā par to, ka sociālajiem partneri ir jāatbalsta, lai tie noslēgtu, vestu sarunas par uh, darba koplīgumiem, uh, arī ņemot vērā autonomijas principus. Un tas viss ir arī ierakstīts 20. apsvērumu punktā, kur ļoti skaidrā veidā ir aprakstīts, ka sociālais dialogs spēlē būtisku lomu, lai palielinātu sociālo tiesību ievērošanu, nodrošinātu ilgspējīgu iekļaujošu izaugsmu. Sociālajiem partneriem visos līmeņos ir jāspēlē nozīmīga loma, lai īstenotu pīlāru ņemot vērā autonomiju tekošos un noslēgtos līgumus, darba koplām, koplīgumus. Un sagatavoties šim struktūrāliem dialogam, tika priekšlikumu saraksta beigās eh, pieminēti stā, arī tādas lietas, kā komisija tika aicināta burtiski pārtraukt taupības eh, režīmu. Un tad mans jautājums uh, vicepriekšsēdētājam Brauska kungam būtu bijis, uh, vai viņš saskat nepieciešamību modernizēt uh, darba koplīgumu sistēmu, jo tā ir cietusi krīzes laikā, sekas ir bijušas smagas. taisnīgums algu noteikšanā ir samazinājies, tas ir ietekmējis indeksā, algu indeksāciju, un visas šīs sekas ir novedis pie tā, ka ir pieaugusi netaisnība. Un patiesībā netaisnīgums ir tas uh, principiālais izaicinājums, ar kuriem saskarsies visi nākotnes Eiropas projekti. Runājot īsāk, es ticu, ka vicepriekšēdētā Dombrovska kungs, kura portfērs uz sociālā partnerība, ir palaidis garām ievērojumu iespēju, kā šī komisija varētu veicināt sociālo partnerību uh, kas ir ļoti būtiski, lai sociālā pīlāra tiesības uh, kļūtu par realitāti. Viņš pieminēja vajadzību, ka ir nepieciešama tiesība akti, lai šīs tiesības kļūtu par realitāti. Taču 14. Uh, ievilkums, uh, kuru ar prieku panāca sarunās ar padomu, ir minēts, ka, lai šīs tiesības tiktu juridiski īstenots, ka ir nepieciešami apņēmīgi pasākumi vai tiesību akti, un es uzsveru šos pasākumus. Un pasākumi ir uh, komisijas un dalībvalstu prerogatīva, taču komisija ir vadošā, lai veicinātu reālo īstenošanu. Kā jau minēju, nosūtīšu savu rakstisko komentāru vicepriekšēdētāju kungam, taču es uzskatu, ka tad, kad viņš runāja par uh, augšupējošu konverģents Eiropas semestri. Tas fakts, ka netika pieminēts sociālais dialogs un da ko darba koplīgumi un šie izaicinājumi, tas ir milzīgs trūkums uh, priekšsēdētāja kopīgajā un komisijas pieejā pie šī būtiskā jautājuma. Es negribu pārāk daudz aizņemt laiku, taču runāt par DFS, tas, ka ISF plus šeit netiek apšaubīts, eh, tas eh, rada ļoti daudz jautājumu, un šī atvērtā dialoga ietvaros mēs tagad eh, domājam par šiem fondu atvēršanu, mēs runājam par dažādiem fragmentācijas iespējām, bet mēs negribam zaudēt pamatfunkcijas šiem fondiem, sniegt atbalstu tiešām cilvēkiem vissliktākajās situācijās un reģionos, un īpaši runājot par šiem omnibus fondiem, es baidos, ka šeit ir ļoti liels iespējas, ka notiks pārkāpumi. Paldies, ka mani uzklausījāt. Paldies. Man instinkti liek secināt, ka tas tiešām ir jūsu jautājums, Taisens kundze. Varbūt, ka jūs uh, varat mēģināt. Uh, sniegt kādas atbildes, tā kā tam Brauska kungs ir pametis mūs. Šie jautājumi taču ir ļoti cieši saistīti ar jūsu darbu. Lūdzu. Jā, paldies priekšsēdā. Ja drīkstu, tad es eh, centīšos sniegt atbildi, bet, protams, ka nosūtiet arī rakstiskus komentārus līdz priekšsēdā kungam, mēs arī viņam sniegsim informāciju. Kas attiecas uz sociālajiem partneriem? man jums jāpaziņo, ka šī komisija, ik viens komisijā savu lomu uztver ļoti nopietni. Un tā nav tik, tie nav tādi plakatīvi paziņojumi, tā ir mūsu politiskā pieeja. Tas, ko mēs paveicām mūsu pirmajā mandāta gadā, mēs uh, uzsākām jaunu pieeju sociālam dialogam, jo mēs sapratām un redzējām, ka pēc krīzes sociālais dialogs tā neplauka Eiropas Savienībā, kā visi to vēlējās. Un tādēļ mēs sanācām visi kopā un vienojamies par turpmāko rīcību, un to mēs tagad īstenojam. Tas attiecās par pasākumiem Eiropas līmenī, prasībām dalību valstīm, kā arī sociālo partneru atbalsts. Ko mēs darām Eiropas līmenī? Mums ir šīs trīspusējie samiti. Es tajos vienmēr piedalos arī Ulfskoks kundze no parlamenta, un es varu jums pastāstīt, ka šie samiti ir mainījušies. Tagad notiek reāls debats starp sociālajiem partneriem. Šeit nav tikai tādi politiska vēstuļa apmaiņa, ja drīkst tā teikt. Šeit tiešām pastāv reāla darba atmosfēra, mēs eh, diskutējam, mums ir kopīga programma, visi piedalās. Tas ir pirmkārt. Protams, ka notiek arī makroekonomiskais dialogs ar sociālajiem partneriem. Mēs to esam apsolījuši un to darām kopā un esam saņēmuši nekādas sūdzības no sociālajiem partneriem par šo. Mēs konsultējamies ar sociālajiem partneriem par visiem lielākajiem politiskiem dosē, vai nu par enerģētiku vai citiem, jo mēs redzam, ka tas ietekmē visu. Un sociālajā partneri taču pārstāv tik daudz cilvēks, tādēļ ir svarīgi, un mēs cenšamies ar viņiem konsultēties pirms tam. Protams, par šiem sociālajiem jautājumiem, kas ir visbūtiskākie. Mēs esam iesaistījuši sociālos partnerus daudz labākā veidā arī semestrā uzdevumos kā līdz šim. Mēs sākumā konsultējamies ar sociālajiem partneriem pirms palaidām IKS. Mēs ar viņiem regulāri tiekamies, iesaistam visos darba posmos. Turklāt, pirms mēs uh, pas, sagatavojām ziņojums par dalībvalstīm, mēs konsultējāmies ar par, sociālajiem partneriem uh, dalībvalsties, vai nu to veids uh, komisāri patiešo, vai arī mūsu atbildīgie par semestri, kas mums tagad atrodas katrā dalībvalstu pārstāvniecībā. Tāpat arī mēs uh, aicinām dalībvalsts speciālajās valstu rekomendācijās stimulēt sociālo dialogu un uzklausīt. Manuprāt, ir divas dalībvalstis, uh, kur mēs galvenajā teksta daļā, ne tikai apsvērumos, sniedzam ieteikumus, ka ir jāsastrādājas labāk ar sociālajiem partneriem. Nacionālajā līmenī, kā jau minēju, mēs uh, veicam uzraudzības darbu un par kapacitāšu veidošanu mēs to atbalstam, atbalstam sociālo partneru kārt, kapacitāšu veidošanu izaugsmi, un arī saistībā ar DFS šeit ir paredzēts attiecīgs finansējums. Un runājot par sociālajiem pakalpojumiem, kur pieminēja arī vicepriekšsēdētāja kungs, eh, šī sistēma arī būs eh, palīdzīga, lai veicinātu kapacitāšu veidošana. Šis ir viena no prioritātēm mūsu komisāra kolēģijā, jau no paša sākuma un strādājam pie tā. Un tagad esmu mazliet pārsteigta personīgi dzirdēt šos komentārus, jo mans viedoklis ir eh, atšķirīgs. Protams, ka ir lietas, kuras var uzlabot, eh, un tas, atkar, tas ir atkarīgs arī no katras dalībvalsts, taču komisija atbalsta visus minētos aspektus un sociālo pīlāru uzskata par ļoti nopietnu lietu. Par uh, ISF plus uh, nākamnedēļ mēs piedāvāsim uh, jauno regulu un pieprasīsim arī šo punktu. Un šeit es varu uzņemtos vainu, jo pieprasīju saviem kolēģiem tā rīkoties, jo ar tādējādi mēs nodrošināsim labākas investīcijas cilvēkos, cilvēku resursos, uh, visplašākajā nozīmē. Tas nenozīmē, ka trūks tad līdzekļu cilvēkiem, kuriem tas ir vairāk vajadzīgs, taču nākamajā nedēļā tiks piedāvāts konkrēts priekšlikums, taču šī nebūs omnibus regula, kur mēs varēsim darīt jebko ar šiem naudas līdzekļiem no sociālā līdzekļa. Mēs esam cīnījušies par šo naudu, uh, Uh, daudz stiprāk nekā līdz šim, jo mums tas ir nepieciešams, jo mēs saskaramies ne tikai ar konverģences problēmām, tās pastāv, pie tā mums jāstrādā, turpināsim darbu pie tā, arī ar naudas līdzekļiem no Eiropas sociālajiem fondiem, taču mums ir jāiegulda arī prasmēs, prasme veidošanās. Tā ir problēma visā Eiropā, un citādi mēs zaudēsim līdzekļus. Thank you, Mr. Paldies, Pavokungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji komisārs, paldies par sniegtiem atbildēm. Man būs divi vai trīs jautājumi attiecībā uz pāris tematiem. Pirmkārt, es zinu, ka sociālās drošības jautājumu koordinācija ir saruna procesā, bet esmu nobažījies pār dalību valstīm, kuras iekļauj ģimenes pabalstu indeksāciju Eh, savos ģimenes likumus. Viena no tādām ir Austrija, kuras ar 1. jūliju kļūst par prezidējošo valsti. Tālāk par vienlīdzīgu samaksu, par vienlīdzīgu darbu ir jārunā par vienlīdzīgu peļņu, par vienādu darbu, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Un šeit, ko komisija ir iecerējusi darīt pret pasākumiem, kas ir iekļauti atsevišķu dalību valstīs? Uh, Um, un to likumdošanā, kuri diskriminē strādājošos, manuprāt. Otrkārt, kā jau mūsu grupas uh, pārstāve Agneses uh, sacīja par sociālās nodrošināšanas numuru. Šo jautājumu ir jāatrisina vēl šī īsasaukumā, mēs nedrīkstam gaidīt, manuprāt, tā ir prioritāte, mums ir jāatrisina problēmas un atsevišķos gadījumos risinājumam ir jānāk drīz. Un mums ir jābeidz sarunas mandāta laikā, lai mēs varētu visu ieviest maksimāli drīz, jo tas ir saistāms ar uh, būtiskiem jautājumiem. Un visbeidzot, esmu vīlies par Erasmus plus tikai dubultošanu. Es būtu cīnījies par vismaz trīskāršu summu, kā to nobalsoja parlaments, un ceru, ka jūs šo soli atbalstīsiet. Paldies! Paldies, man kungs! Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze! Divas minūtes mums ir. Pirīnska kungs, kuru es visā citādi ļoti cietu, cienu, bet viņš runāja 6 minūtes un 18 sekundes. Eh, bet es ievērošu divas minūtes. Darbinieku nosūtīšanas direktīvu mēs eh, eh, nedēļas sākumā uzzinājām, ka nevis jūnijā parlamentā tas tiks skatīts, bet jau maijā, jau nākamnedēļ mēs par to balsosim. Norādu uz to, ka nodarbinātības komitejā ar 38 balsīm pār un 14 pret vairākums nebija pārāk liels, bet es domāju, ka mums ir jāpieņem trialoga rezultāts. Viens uh, šķērslis ir komandējuma jautājums. Tur daudz no mums nemaz nav um, pārliecināts. Francijā, Beļģijā, piemēram, uh, tā ir uh, nozīmīga joma. Komandējumus uh, apgrūtina tas, ka pirms tam ir jāiesniedz dokumenti. Un ja tas netiek darīts, tad ir um, sodi. Uh, Un šis noteikums esot tagad risināts, bet mēs to neatradām šajā priekšlikumā. Un tad ideja, ka būtu izņēmuma noteikums par astoņām dienām, vai tā joprojām ir Eiropas komisijas ideja, vai tas joprojām ir garantēts vai nē, jo tā ir svarīga joma. Es kaudzēm saņēmu mazo un vidēju uzņēmumu vēstules, kur saka, ka to jau viņi nevar darīt Tās taču ir, eh, tie ir normāli eh, komandējumi, tas nav nekāds veids, kā apiet nosūtīšanas iespējas, kas mums ir. Mums te ir vienkārši vajadzīgs vairāk informācijas, lai kliedētu tās bažas, kas ir par eh, darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Un otrā lieta. Uh, tās eh, dažas sekundes, kas man vēl ir, izmantošu, lai uzsvērtu Erasmus. Tur arī kaut kam ir jāiekustās. Dārgā Marijāna, Erasmus Plus ir ļoti skaidrs uh, Eiropas zīmols. Um, tur ir jāatbalsta, tur ir kaut kas jāiegūt, cilvēkiem ir jāizjūt, eh, ka viņiem ir ieguvums no tā, ka ir vairāk un nevis mazāk Eiropas. Paldies, Māna kungs! Sarjano Polos kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Par kādu sociālo Eiropu mēs runājam? Grieķijas piemērs. Vakar no rīta premjers Cipras ar lielu prieku Grieķijas parlamentam paziņoja, ka Grieķija augustā šogad varēs eh, iziet no memoranda. Vai tās ir tiesa? Vakar komisija paziņoja institūciju vienošanos ar Grieķijas valdību, kas paredz jaunus nepopulārus pasākumus 2019., 20, 21, 23 gadam ar saistībām, kas skrietni vien pārspēja memorandumu laiku. Šeit nav runa ne tikai par esošo pasākumu atstāšanu spēkā, bet vēl jaunu pievienošanu. Tāpat ir saistības attiecībā pret eh, Grieķijas valdību, kurai vajadzēs saņemt institūciju vienošanos eh, piekrišanu pirms lēmumu pieņemšanas. Būs budžeta pa. Mums vajadzēs budžeta pārpalikumu 2%, un tas tiktu ņemts no nodokļiem. Kurš maksā šos nodokļus, kad e, nepārtraukti krītās visi ienākumi, franšīzes nodokļi, e, tiek spērti e, pasākumi, kas skar vistrūcīgākos? ir mm, uzsākt privatizācijas programma. Taisēns kundze, vai privatizācijas programmā ir E, jāieskaita arī ūdens e, apgādes uzņēmumu Atēnām un e, Salonikiem. Ši jūs runājat par koplīgumu atjaunošanu, bet ar nosacījumu, ka tas ir atkarīgs no uzņēmuma apgrozījuma, par ko tad mēs runājam. Un nu, tālāk komisijas tekstā ir norādīts, ka ir darbs jāparedz nenosakot gala termiņu. Pe, pensijas un algas jau ir samazināts 17 reizes, un tas ir paredzams arī pēc e, nākošā gada. Mums ir jānoskaidro, vai Grieķijas finanšu kontroli tiks pārtraukta pēc 18. gada. Paldies, Eduards Martens! Jā, tik tiešām es esmu Eduards Martens precizēju. E, gadu pirms sasaukuma beigām paziņot, ka komisija e, pievērsīs lielāku uzmanību sociālajiem jautājumiem, par to nevar sūdzēties, bet vajadzētu savu e, taktiku, jo katrā ziņā par trīskāršo A runājot, mums ir jāparāda, ka mēs to aizstāvētu vam. Taču tomēr jādomā par to, lai sagatavotu nevis kvantitatīvus, bet kvalitatīvus tekstus. Es nevēlos nosodīt e, komisijas e, iniciatīvu par privātās un darba dzīves saskaņošanu, bet Es saprotu, ka 14 valstis ir pret šo direktīvu, turklāt mana valsts ir arī nostājusies pret šo direktīvu, par to esmu sašutis. Es tomēr ceru, ka līdz vienlīdzīga izturēšanās pret sievietēm un vīriešiem pastāvēs, un es ceru, ka komisija neatkāpsies no savām nostājām. Nākošais punkts ir E, taisnīga pāreja. Un jūs runājāt par arotbiedrību un sociālo partneru lomu. Jūs ļoti labi zināt, ka des reformas ietvaros mēs vēlējāmies, lai tiktu e, izveidotas pārvaldības komitejas viszemākajā e, līmenī. Komisija to nevēlējās, komisija izveidojat to kā e, līniju no modernizācijas fonda? Kādu vietu jūs vēlaties piešķirt sociālajiem partneriem šeit? Ir ļoti labi uzsākt enerģētisko pārēju, bet jūs nepārliecināsiet polijas ogračus, ka mēs tagad slēgsim jūs raktos un gaidīsim, kad atverās kaut kas e, blakus. Vajadzētu e, paredzēt aktivitātes iespējas, kas ir atšķirīgas. Tālāk mēs runājam par ārvalstu investīciju filtrēšanu. Esmu uzklausījis komisijas un parlamentu un atsevišķi parlamentu kolēģi nostāju, kuri nevēlas nekādu ierobežojumu. Jūs zināt, ka netiešā veidā Ķīna masveidā uh, investēs uzņēmumos, kas ir ļoti tehnoloģiski Eiropā, un mēs zaudēsim. Mēs būsim zauda, zaudētāji. Trumps, uh, mum, Trumps mums aizliegs pārdot mūsu tēraudu. Un ķīnieši pārvaldīs mūsu uzņēmumus. Tāpat jūs runājāt par vienlīdzīgu izturēšanos pret vīriešiem un sievietēm. Un, bet es vēlētos, lai jūs pieprasītu, nevis eh, vēlētos šādu eh, noteikumu ievērošanu. Tā es vēlētos, lai tas būtu nevis vēlējumi, bet prasības līmenī. Thank you, Mr. Martin. Paldies, Martēn kungs, Balas kungs. Oui, merci. Paldies, komisāri par šodienas diskusiju. Es diemžēl nevarēju uzklausīt jūs ievadrunu kopā ar kolēģi Dom, eh, komisāru Dombrovski, es pat atvainojos un es neuzdošu jums jautājumus par ievadrunu, bet pār diviem tematiem, no kuriem pirmais ir sociālās nodrošināšanas numurs Es personiski domāju, ka tas ir svarīgi un ka uh, Pāvelkungs un sociālisti uh, mēs atbalstām mūsu sociālās kartas Eiropas līmenī, jo saskaramies ar paradoksu. Ļoti daudz kolēģi un dalība valstis atsakās no tā, kā Uh, net no soc, uh, Eiropas mēroga sociālās nodrošināšanas, apgalvojot, ka tas uh, ir dalībvalsts jautājums, un tad, kad mēs runājam par sociālo nodrošināšanu, tad izrādās, ka dalībvalsts savu darbu neveic. Vai tas attiektos uz kontroli vai administratīvo kapacitāti, um, no strādājošo mobilitāti, un mums ir jāredz, kā tiek aizsargāti mobīlie iedzīvotāji, kur nerod administratīva atbildi. Ir šobrīd Eiropas līmenī, ja instrumentalizēs sociālās aizsardzības instrumenti, ja mēs vēlamies vienādot strādājošo mobilitāti un vienlīdzīgu izturēšanos un strādājošo sociālo aizsardzību. Citu risinājumu nav. No manuprāt, un no šī viedokļa man ir sekojošs jautājums. Kad mēs digitalizēsim visas procedūras saistībā ar strādājošo mobilitāti. Šeit es domāju e, platforma ESSI, kuru jūs izziņojāt kā garantētu uz 2019. gadu. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgs solis un ņemot vērā informācijas apmaiņas sistēmas, kādas pastāv eh, Beļģijā, mēs varēsim nodrošināt strādājošo mobilitāti ar vairāk aizsardzības un labākām kontrolas iespējām. Eh, Un runājot par sociālās nodrošināšanas sistēmām, es vēlētos šo informāciju saņemt, lai parlaments varētu strādāt pamatīgā veidā pie šiem jautājumiem. Man vēl būtu bijis jautājums par pārobežu strādājošajiem, bet par ESSI un e, procedūru digitalizāciju, kas beigsies ar sociālās nodrošināšanas numuru, es domāju, ka mums ir vajadzīga informācija jau tagad. Paldies! Paldies! Dombrovska kungs un Taisens kundze jau norādīja, ka ir laiks pār rezultātiem. Tas jau izskanēja diskusiju sākumā, un vienlaicīgi mēs zinām, ka laiks negaida, un mums nav tik daudz laika aplicis lēmumu pieņemšanai un rezultātu nostiprināšanai pirms nākošajā vēlēšanām, bet tagad es dodu vārdu eh, komisārai Taisonai. Jautājumu bija daudz, bet viņi bija savstarpēji saistīts. Paldies priekšsēdētāji! Mēģināšu izteiksies īsi, jo laika nav tik daudz. Es turpināšu nīderlandiešu valodu ar jūsu atļauju. Pirmkārt, par bērnu garantīnu indeksāciju. Ir skaidrs, ka komisija strādā pie tā indeksācija, nav Eiropas eh, likumdošanā. Un mēs nedrīkstam pieļaut diskrimināšanu un eh, atšķirīgu summu izmaksu bērniem, ja vecāki iemaksā vienā un tajā pašajā sociālās nodrošināšanas sistēmā. Uh, jūs iemaks, ir jāpanāk tas, lai no vienādiem maksājumiem vienā sistēmā tiktu izsniegti vienlīdzīgi pabalsti. Tas pat, tāpat tas attiecas uz individuāliem priekšlikumiem un lēmumiem dalībvalstīm. Tāpat mēs sekojam notikumiem, bet mēs gaidīsim piemērotu brīdi. Sociālā drošība, digitālie jautājumi. Mēs varam uzņemties jebkuru veidu iniciatīvu, bet mums ir jāpanāk, lai viss darbā darbotos maksimāli efektīvi. Tāpēc mēs atzīt veidojam esi un gatavojamies sociālās nodrošināšanas numuru ieviešanai un strādājam pie digitalizācijas un efektivitātes, lai varam šos mērķus sasniegt. 2019. gadā dalību valstīm tas ir jāievieš sociālās eh, nodrošināšanas numurs. Par to izskanēja vairāk jautājumi. Mēs to nesam uzsākuši vēl, bet ceram, ka varēsim pie tā strādāt. Tehniskās detaļas šobrīd vēl nav pietiekami skaidrs. Mēs varēsim to darīt tad, kad ir izveidot pietiekami labi pamati, un mēs vēlamies nākt klajā ar tī ļoti tikai kvalitatīvu priekšlikumu. Tālāk runājot par Erasmus. Tā ir viena no mūsu prioritātēm, ja es to varu tā nosaukt, un tā palīdz eh, iedzīvotājiem justies Eiropiešiem, tas dod iespējas jauniešiem, un tāpēc mēs vēlamies šo programmu paplašināt. Tāpēc mēs arī strādājam pie Erasmus Pro, kas drīzumā tiks uzsākta, lai dotu eh, arī tiem, kuri apgūst profesionālu apmācību, ne tikai studentiem, un tā, lai šī programma būtu pieejama visiem audzēkņiem nākošie septiņi gadi iespējams būs tādi, kad mums vajadzēs budžetu dubultot. Pilnīgi noteikti es um, izdarīšu spiedienu uz dalību valstīm, lai paredzētu Eiropai vairāk līdzekļu un vairāk pieejamo resursu lai Erasmus Plus varētu dubultot. Mēs nevēlamies um, kāpties atpakaļ eh, tādās jomās kā šī. Tālāk par eh, nosūtīto strādājošo direktīvu. Eh, šis punkts ir nākošās nedēļas Strasbūras darba kārtībā. Mums no nu arī trilogs Tas turpinās nākošajā nedēļā, un es ceru, ka mēs panāksim vairākumu. Ir bijusi liela parlamenta ietiekme. Tāpat šo jautājumu sakarā ir dzirdēts, eh, ir darīts ļoti daudz. Un es apmeklēju arī dalībvalstis, lai skatītu, kā šis jautājums darbojas. Un mēs arī mēģināsim nodrošināt uh, precīzāku, pilnīgāku atbildi vēstulē. Tālāk par Grieķiju runājot. Grieķija izstājas no programmas, tas nenozīmē, ka uh, Eh, tai nav savu saistību. Visām dalībvalstīm ir savas saistības, mēs visi esam tās locekļi, un es nevaru detalizēti mm, pret, eh, pastāstīt par to, kāda ir vienošanās starp Grieķiju un komisiju, bet ir paredzētas jaunas programmas Grieķijai un ir uzlabotas viss nedrošākās situācijas. Es domāju, ka to var arī redzēt no stāvokļa Grieķijā. Par tirzniecību runājot, mēs zinām, ka ir neskaidrības ar tirzniecības līgumiem, taču Cecīlija Malmstrēm strādā nakti un dienu, lai rastu vispiemērotākos risinājumus. un panāktu to, ka strateģiskās intereses tiek aizsargātas. Martēnkungs ir devies prom, bet viņš pilnīgi pareizi norāda, ka, ja mēs runājam par cīņu pret diskrimināciju, mēs mums ir jārunā nepiekāpīgākā tonī, bet es ceru, ka tas neizraisīs pārpratums, un mūsu viedoklis ir vienāds lietas jārespektē. Paldies! Paldies par šo ļoti plašo izklāstu un izsmeļošam atbildēm. Un tagad. Mēs varam pāriet pie darba kārtības ceturtā punkta. Mēs esam nedaudz iekavējuši balsošanu, bet Marijam Taisonu vārds tagad jums, lai izklāstītu mums par da Eiropas e, darba iestādi, un pēc tam mēs varēsim uzreiz pāriet pie balsošanas. Vārds tagad jums. Thank you very much. Uh, Liels paldies. Paldies, ka devāt man vārdu ka, un ka varu jums izskaidrot mūsu uh, priekšlikumu par Eiropas darba iestādi, jeb ELA. Mūsu ambiciozais priekšlikums par Eiropas darba iestādi nav uh, izolēta iniciatīva. Tas ir jāskata uh, plašāka politikas konteksta ietvarā un nodrošināt uh, taisnīgu darba spēka mobilitāti ir izšķirīgi svarīgi, lai sasniegtu mūsu mērķus. Un, uh, tas izpaudās arī jūsu jautājumos. Tas ir uh, centrāli, lai stiprinātu sociālo dimensiju Eiropas Savienībā saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Es līmenī esam uzņēmušies vairākas iniciatīvas, lai nodrošinātu taisnīgumu darba tirgū Eh, pirmkārt, eh, parlaments un pado pieņēma ieviešanas direktīvu par eh, darbinieku nosūtīšanu. Arī noteikumi par to ir no, pieņemti, un pēc auglīgām sarunām tagad pārskatītā direktīva ir nākamās nedēļas plenārsēdz darba kārtībā. Mēs iesniedzām priekšlikumu par sociālās aizsardzības sistēmu pārskatīšanu, koordināšanu, un, kas tagad tiek apspriests jūsu komitejā, un par to mēs ceram, uh, sākt trialogus turpmākajos mēnešos. Ar šīm institīvām priekšsādātais kundze būsim pārskatījuši pamatnoteikums, kas uh, nodrošina darbspēku mobilitāti. Un tagad uz galda būs priekšlikums, uh, kura mērķis ir nodrošināt, lai šie pamatnoteikumi tiktu pienācīgi ievēroti. Uh, 17 miljoni da, darba ņēmēju Eiropā, kas strādā citās dalībvalstīs, un daudzie uzņēmumi, kas strādā pārobežu kontekstā, sagaida, lai sagaida, ka mēs um, nodrošinātu um, Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu Eiropas Savienībā. Lai nodrošinātu taisnīgu mobilitāti, mums ir vajadzīgs arī nacionālās iestādes, kam ir visi vajadzīgi instrumenti, lai uh, Uh, arī nodrošinātu ES noteikumu ievērošanu pārobežu situācijās. Šobrīd nacionālās uh, iestādes saskars ar virkni izaicinājumu. Tās nevienmēr saņem informāciju no savām uh, partneriestādēm, citās valstīs informācija nav pieejama vai um, tā netiek sniegta, nav nekādu mehānismu kopīgām pārobežu izmeklēšanām. Uh, nav vispārēji mediācijas mehānisma par pārobežu jautājumiem. Un tieši tāpēc komisija ir piedāvājusi izveidot Eiropas darba iestādi. Tā būs pastāvīga struktūra, lai sniegtu atbalstu nacionālajām iestādēm, uh, uzņēmumiem un uh, mobiliem darbiniekiem pārobežu mobilitācijas jautājumos. Eiropas darba iestāde tātad aizpildīs uh, pastāvošo plaisu uh, lai ieviestu sociālo drošības noteikumu un uh, darba uh, likumdošanas ieviešanu Eiropas līmenī un palīdzēs risināt pārobežu strīdus uh, ātrā, efektīvā veidā. Gribu ļoti skaidri teikt, uh, ko uh, darba iestāde nedarīs, tā nepārņems nacionālo iestāžu pilnvars. Darba iestādes uh, mērķis ir tāds atbalstošs, tā ir atbalsta loma un uh, tā neaizstās dalībvalstu iestādes. Tāpēc ELA nemainīs uh, kompetenci sadalījumu starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, tāpat kā tā neiejauksies sociālo partneru autonomijā uh, panākt vienošanās uh, nacionālo sociālā dialoga sistēmu ietvaros. Tai būs galvenokārt operacionāla loma, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības noteikumi par darbinieku mobilitāti tiek ievēroti uh, vienkāršā un efektīvā veidā. Šī iestāde atbalstīs dalību valstis uh, eh, jautājumus, kas ir saistīti ar pārobežu darbspēku mobilitāti. Uh, te ir noteikumi par darbspēku mobilitāti, par darbinieku nosūtīšanu un sociālo uh, sistēmu koordināciju, un tā veicinās arī sadarbību starp dalībvalstīm cīnoties pret nedeklarētu darbu, um, jo šeit ir runa par mobilitātes jautājumiem. Mēs paredzam šai iestādēji savā priekšlomā trīs mērķus. Pirmkārt, veicināt, tātad uh, atvieglot uh, pieeja informācijai individiem un uh, nu, darba devējiem par uh, viņu tiesībām, otrkārt operacionālā sadarbība starp eh, nacionālajiem iestādēm un pārobežu eh, es likumdošanas ieviešanu, un treškārt mediācijas nodrošināšana, piemēram, ja ir pārobežu strīdi starp nacionālajiem iestādēm. Un šie mērķi eh, konkretizēsies tad, kad raucīsimies uz konkrētajiem uzdevumiem, ko būs jāveic Eiropas darba iestādēji. Pirmkārt, tai būs jāatvieglo mobilitāte darba ņēmējiem un darba devējiem, uh, atvieglojot viņu pieeju informācijai par viņu tiesībām un pienākumiem ārzemēs un arī pieejamību attiecībā uz darba mobilitātes pakalpojumiem. Protams, mērķis nav dubli, dublēt pastāvošās informācijas struktūras, bet sniegt atbalstu. Un šajā kontekstā mēs paredzam, ka ELA pārvaldīs EURES uh, um, darba mobilitātes portālu un arī koordinācijas biroju, kas atbalsta uh, dalībvalstu nodarbinātības iestāžas, iestādes dienestus un arī Šveicē šādu dienestu. Treškārt tiks sniegts operacionālās atbalsts nacionālajām iestādēm, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību. Tas ir galvenais iestādes uzdevums. Tātad šeit ir runa par uh, efektīvu Eiropas Savienības likumdošanas ieviešanu un krāpniecības un ļaunprātīgas izmantošanas apkarošanu. Konkrēti šī iestāde veicinās informācijas apmaiņu starp nacionālajām iestādēm un koordinēt pārobežu pārbaudas, tad, kad būs pieprasījumi no dalību valstīm. Vai arī varēs šī iestāde ieteikt to darīt dalību valstīm. Uh, Tās uzdevums būs arī veikt mediācijas starp dalību valstu iestādēm gadījumos, kad ir strīdi par ēst likumdošanas piemērošanu. Kā jūs zināt, komisijas priekšlikums nosaka arī to, ka iestāde veicinās nacionālo tiesību sargājušo iestāžu um, kapacitātes veidošanu uh, un konsultēs arī par pārobežu darba uh, mobilitāti, un tā varētu arī atvieglot sadarbību starp uh, iesaistītajām pusēm gadījumā, ja ir uh, problēmas ar darbspēka mobilitāti, piemēram, kad tiek pārstruktūrēti uzņēmumi. Beidzot, visus šos uzdevumus, kurus es minēju, darba iestāde balstīsies uz pastāvošo struktūru un aģentūru uh, darbu ETF, OŠA e un citas eh, sociālo un nodarbinātības eh, lietu aģentūras un, protams, nodrošinot eh, papildināmību darbā, varēs arī izmantot sinerģijas, izmantojot citu struktūru um, um, prasmes. Uh, runājot par prasmēm, par uh, nedeklarēto darbu un citiem jautājumiem. Iestādes sadarbosies arī ar citām ES aģentūrām, kur tas būs nepieciešams, piemēram, ar Eiropolu un Eirojust jautājumos, kas ir saistīti ar uh, darba mobilitātes uh, joms krimināliem pārkāpumiem. Kā jūs redzat, tad izaicinājumi ir daudz, uzdevums nebūs vienkāršs, bet mūsu apņēmība ir, mūsu mērķis ir uh, izveidot veiksmīgi strādājošu Eiropas darba iestādi. Runājot par vienu no četrām pamatbrīvībām, mums ir jābūt ambicioziem. Eiropas darba iestādes priekšlikums ir ambiciozs, un mans mērķis ir arī, uh, lai uh, tas būtu arī prioritārs jautājums Eiropas parlamentā. Vairāk kārt jau šis parlaments ir uh, priekšstādātais kundze ir uzsvērs to, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu Eiropas likumdošanas ieviešanu, runājot par pārobežu darbspēku mobilitāti. Uh, Es atceros 2016. gada parlamenta rezolūciju par sociālo dēmpingu un 14. gada rezolūciju par efektīvām darbspēka pārbaudēm, lai uzlabotu darba apstākļus Eiropā. Es rēķinos ar jūsu tālāku iesaisti šajā darbā nodrošināt taisnīgu mobilitāti darbspēku jomā Eiropā. Un mans kabinets un es, mani dienesti, mēs esam gatavi uh, esam jūsu rīcībā atbalstīt jūs un padomu šajā likumdošanas procesā. Mērķis ir panākt, lai šī iestāde sāktu darboties 2019. gadā. Iesaiste un jūsu komitejas, tātad ziņa, referenti iesaiste un uh, aktīva darbība būs izšķirīgi svarīga mūsu darbā, un es jau ar prieku gaidu šo sadarbību pie šī tik ļoti svarīgā priekšlikuma. Lielas paldies! Thank you. Lielas paldies, un tagad došu vārdu ETP Lenērts kungs vai Kāsas kungs. Lenērts kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, un paldies arī uh, komisārai Taisenai Eh, vispirms jau par to, ka viņa ir personīgi ieradusies, lai mums stāstītu par šo jautājumu. Mēs vēlamies taisnīgu tirgu, kurā nebūtu negodīgas konkurences eh, un kurā darba ņēmēji būtu pienācīgi aizsargāti. Mums ir vajadzīgas divas lietas - pienācīgus noteikumus tādus konkrētus noteikumus un um, sasaukuma laikā daudz esam uzlabojuši, mēs balsosim par mobilitātes paketi, daudz kas jau ir padarīts, panākts, bet šie noteikumi būs jāievēro un jāīsteno. Pēdējā laikā mēs redzam, ka aizvien vairāk ir mobilo darba ņēmēju, aizvien vairāk cilvēku uh, strādā un dzīvo šādā pārobežu kontekstā. Un eh, jākonstatē, ka nevar pārbaudas veikt tikai viens valsts robežās. Mums ir vairāk jāsadarbojas, un ar šo priekšlikumu jūs eh, pilnīgi noteikti um, tātad sniedzat tādu pirmo soli, un mums tas ir jāatbalsta. Es domāju, ka šis priekšlikums būs uh, labs pamats mūsu diskusijām. Es ideālā gadījumā uh, gribētu redzēt tādu ļoti efektīvu darba iestādi, kas dod pievienoto vērtību un liek uzsvaru uz uh, darbības aspektiem noteikumu ieviešanā. Tātad mums ir vajadzīga tāda Eiropas darba iestāde, kam ir uh, ļoti skaidri precizēta loma un arī instrumenti šīs lomas izpildē un mērķu sasniegšanā. Parlamentā tiek diskutēts par informācijas noteikumu, ir ļoti svarīgi, e, kā tas tiks skatīts, kā tas tiks atrunāts, kā mēs panāksim šo te e, kopainu e, par pienākumiem un uh, um, tiesībām, mums jāraugās arī uz nodokļu pusi un uh, koordināciju šajā jomā, kā tad darba iestāde strādās pie šiem jautājumiem. Tātad ieviešana ir aktuāls jautājums, vai jūs to visu uh, liksiet zem viena jumta, um, vai tiks pienācīgi iesaistīti sociālie partneri, vai nevajadzētu uh, vairāk instrumentus, kuros, eh, kuri mudinātu dalību valstis piedalīties pārobežu pārbaudēs. Mēs runājam arī par eh, sadarbību ar Eiropolu. Tātad šeit ir eh, daudz pozitīva minēts arī aptvērumu, apsvērumos, vai mēs nevarētu skaidrāk precizēt šo te iespējamo sadarbību un uh, dalībvalstu iesāžu lomu arī mediācijā. Tas varētu šeit vairāk uh, izpausties, bet ir virkne jautājumu, ko mēs šeit uh, šajā komitejā apspriedīsim. Es pilnīgi noteikti atbalstu jūsu ambiciozo darba kārtību lai tas sāktu viss varētu darboties 2019. gadā. Manuprāt, tas ir nepieciešams, un es katrā ziņā esmu gatavs sadarboties ar visiem šeit iesaistītiem. Paldies! Perīnski kungs lūdzu no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Ja drīkst, priekšsēdētāji vēlos atvainoties kolēģiem, ka pārsniedzu savu runāšanas laiku iepriekšējās diskusijas daļā. Es neapzinājos, ka neievēroju noteikto runas laiku, parasti tas tā nenotiek, bet iemesls bija tas, ka vicepriekšstādā kungs neko nepieminēja par šo jautājumu, ko es pieminēju, un tas ir saistīts ar ārprātīgajām cenām un nenomaksātiem nodokļiem, un šie jautājumi, manuprāt, ir jāpiemina. Runājot par šo e-lapu jautājumu. Es piekrītu kolēģiem, ka tas ir ļoti ambiciozs projekts un ka mums ir jāiegulda visi mūsu pūliņi, lai izveidot šādu labi strādājušos iestādes. Šajā sakarībā vēlos uzsvērt trīs aspektus. Pirmkārt, komisija to jau pieminēja - veicināt sadarbību starp nacionālajām iestādēm dalību valstīs. Sadarbība ir ārkārtīgi būtiska, tā ir jāspēcina. Uh, taču viens no galvenajām problēmām saistībā ar darba spēku mobilitāti iekšējā tirgu ir tas, ka nepietiekamā mērā tiek īstenoti likumi šajā jomā un kādā veidā tad mēs vēlamies, varēsim spēcināt šīs nacionālās iestādes, nodrošinot attiecīgi arī kontroli un reālu darbspēku aizsardzību pārobežu kontekstā, to starp nodrošinot arī sakci, sankcijas, ja tas ir nepieciešams. Otrkārt, ja viens no iestādes uzdevumiem ir atbalstīt nacionālās iestādes eh, to uzdevumu veikšanā, vai tad šie taisnīgas eh, mobilitātes pārkāpumu gadījumi uh, neliecina par to, ka šī sistēma da darbojas. Un kā iestāde šeit darbosies? Vai tas, ka šī liela iestāde sagatavos ieteikumus iestādēm, realtātē ietekmēs situāciju attiecībā uz godīgu konkurenci? Un treškārt, komisārs kundze, zinu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi tuvs jums. Kā komisija do, domā rīkoties? Protams, ka mēs apsveicām, ka komisija cenšas noregulēt vienkāršot šo tik dažādo sistēmu mogulu, kas pastāv Eiropas Savienībā. Taču šajā procesā nedrīkstam pazaudēt galvenos funkcijas šajā procesā Tiek piedāvāta platforma, taču nezinām, kā jaunajā sistēmā tā turpinās darboties. Šeit ir paredzēts cīnīties pret nelegālo darbu, dažādiem trūkumiem, un es uzskatu, ka šī iespēja mēs nedrīkstam palaist garām. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu Trebēsijas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies vēlreiz arī komisārs Taisens kundzei par to, ka jūs mūs iepazīstināt ar Eiropas darba iestādi visaptvarošā veidā. Mana grupa arī nākotnē iestāsies par darba ņēmēju tiesībām, taču mēs uzskatām, ka kompetenču sādāle kāda tā ir noteikta līgumos, ir jāsaglabā. Tad arī īpaši vēlos pateikties par jūsu sniegtiem skaidrojumiem par to, ka ELA neuzņemsies papildu kompetences, bet kā tiks saglabāts atsevišķo dalībvalstu un Eiropas Savienības kompetences. Lai ELA dotu pievienoto vērtību, mūsuprāt, visbūtiskākais ir, lai šī iestāde rīkoties kā uh, dalībvalstu atbalstošu, papildinošu, nevis aizstājošu iestādi. Runājot par darba tirgus analīzes sadarbību, informācijas apmaiņu starp institūcijām, atbalstu kapacitāšu veidošanā, kas visi šie jautājumi tiek pieminēti jūsu dokumentā. Un šajos aspektos es saskatu vislielāko vērtību. Datu apmaiņa var būt ļoti noderīga, īpaši tajos gadījumos, ko pieminēt, lai izvairītos no sociālās krāpniecības, no ne vienlīdzības, vēlos pieminēt arī riskus saistībā ar šādu centrālu iestādi. Lielas organizācijas uh, bieži vien ir skartas no kibernoziedzības uzbrukumiem, un tādēļ, manuprāt, ir būtiski pievērst pienācīgu uzmanību drošības aspektiem. Vēl vienu aspektu jūs nemaz nepieminējāt, taču, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks, jo mana grupa saskat šeit problēmas. Uh, proti, kā tiks finansēta šī mm, iestāde. Tas attiecas gan uz aģentūras izmaksām, gan arī no kurienes mēs gūsim šos līdzekļus. Mēs zinām, ka mūs skars Brexit. Nesen Otingera kungs publicēja jaunāko budžetu, taču vēl joprojām pastāv neskaidrības pār finansējumu jo īpaši mana grupa iestājas par striktu budžeta disciplīnu, tādēļ mums ir būtiski, lai iespējams varētu pārbaudīt, vai nepastāv kaut kādas Eiropas programmas, kas iespējams ir jāpārtrauc, vai ir kādi neizman, neizmantotas budžeta pozīcijas, no kurām nākotnē varētu finansēt ēla. Un labprāt gribētu dzirdēt pāris komentāru no jums par šiem aspektiem. Paldies! Harkins kundze lūdzu. Paldies! Paldies komisārs kundz par šo priekšlikumu. Manuprāt, tas ir vēl viena puzle, puzļa daliņa, kas noslēdz visu jūsu visaptvarošo pieeju, pārskatot uh, darbinieku darbā nosūtīšanu, uh, sociālās apdrošināšanas, cits tiesību aktus. Jūs jau savās ievadvārdos minējat, ka ELA uzdevums ir nodrošināt efektīvu Eiropas Savienības tiesību aktu ievērošanu, izvairītos no krāpniecības un atprātības izmantošanas, aplūkojot uzdevumus, lomas un visu, kas ir saistīts ar uh, turpmāko aģentūru. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs uzdevums un funkcijas, un saskaņā ar priekšlikumu ELA aizstās dažas jau esošas struktūras Tāpat arī tā pārņems Eures eh, pārvaldību, un tai ir jāsadarbojas ar eh, veselu virkni dažādām institūcijām, organizācijām, struktūrām. Tāpat arī ir minēts, ka ja šī aģentūra konstatēs zināms pārkāpums ārpus savu funkciju ietver, piemēram, saistībā ar veselības pārkāpumiem, tad par tiem ir jāziņo un jāsadarbojas ar attiecīgajām atbildīgajām institūcijām. Tādēļ mans jautājums par šo ir šāds. Ņemot vērā lielā, lielo iestāžu skaitu, kurus tā aizstās, un lielo skaitu iestāžu, ar kuriem tai būs jāsadarbojas, šie uzdevumi ir ārkārtīgi lieli, un vai jūs esat pārliecināti, ka iestādē paredzētais budžets būs pietiekams, lai pildītu šos uzdevumus? Tas man bija mans pirmais jautājums. Mans otrais jautājums To jau uzdeva savā veidā arī Perinska un Lenārta kungi. Proti, atgriežoties pie veselības un drošības jautājuma, ja Ēlai jāuzņemās loma ārpus savu mandāta, proti ziņot un sadarboties ar kompetentām iestādēm, kādi kanāli tiks izmantot, lai to veiktu? Man ir tāds sajūta, ka nodomi ir ļoti laba, taču ir eh, vēl sīkāk jāizstrādā tehniskās detaļas attiecībā uz to, kā zināmas lietas var panākt vai būtu jāpienāk. Un noslēdzošais komentārs aplūkojot ēlā darbu. Mums, protams, ir jānodrošina efektīva darbība šajā institūcijā. Mēs no veidiem, kā varam to atbalstīt, ir nodrošināt to, lai ISSI būtu izveidots un darboties, un Balaskungs jau uzdeva jautājumus, vai dalībvalstīs tas darbotos jau 2019. gadā, un jūs atbildējāt, ka principā tā tam būtu jānotiek, taču mans jautājums būtu šāds. Uh, saskaņā ar jūsu pieredzi un zināšanām, vai jūs uzskatāt, ka tas notiks tā, un ja ne, vai lielākā daļa, ievērojamākā daļa darbosies. Paldies! Liels paldies! Tagad došu vārdu goja pārstāvim. Lopes Kondze, lūdzu. Gracias, senora. Paldies priekšsēdētāji, un liels paldies komisārei par priekšlikumu, kurš izskanēs šorīt esam visumā atvērti priekšlikumam izveidot Eiropas darbi e, iestādi, ja tās mērķis ir cīnīties pret sociālo dempingu un krāpšanos darbā. Pārvietošanās brīvība var pastāvēt tikai tad, ja noteikumi tiek respektēti un vienādos nosacījumos. Un šajā sakarā mēs apsveicam visas iniciatīvas, kas var stiprināt e, sadarbību starp nacionālajām lēmējiestādēm. Diemžēl Mēs redzam, kā dalība valstis e, eh, eh, apgrūtina darbu šiem instrumentiem kopienas līmenī, un tāpēc mūsu prāt cīņa pret sociālo dempingu, izmantojot darba iestādi, ir laba iniciatīva, bet bez satura un bez reālas iespējas rīkoties, lai sasniegtu savus mērķus. Un šī nav pirmā reizi, kad šajā sasaukumā komisija nāk klajā ar priekšlikumiem, lai trūkums novērstu, bet patiesībā mēs neesam izkustējušies no vietas. Mēs aicinām jaunu likumdošanu pa, eh, nosūtīto strādājošo jomā, lai nebūtu atšķirīgas samaksas, un tāpēc man ir jautājums, vai šāda Eiropas darba iestāde varēs apkarot sociālo dempingu un pārkāpumus, uh, tad, kad standarti, kuru ievērošanai tai ir jāseko, nav ar vienādiem vai tiem pašiem nolūkiem. Ar šo kritiku es atgādinu to, cik ir būtiski tikt galā ar sociālo dempingu, kam ir jābūt Eiropas darba iestādes mērķim. Sadarbībai starp nacionālajām iestādēm ir jānotiek ņemot vērā Eiropas Savienības eh, darbības loģiku. Un arī vienādojot iekšējo interpretāciju. Mums nav skaidrs, kā šī jaunā aģentūra varēs nodrošināt labāku sadarbību un bez tam, kādi mehānismi būs tās rīcībā un ko tā varēs darīt, ja dalība valstis nepildīs savas saistības vai pārkāps tās. Paldies! Thank you, I'll give the floor. Liels paldies! Tagad vārds Rangas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze, ka ieradāties. Manuprāt, šis priekšlikums principā atzīst to realitāti, kuru jau zinām kādu laiku, ka pastāv Eiropas darba tirgus, un tad ir nepieciešama uzraudzošie iestādi, kas palūkojas, kas īsti notiek šajā tirgu. Tātad, principā, mēs apsveicam šo priekšlikumu, taču beigās mēs varam runāt par ļoti sarežģītām, kompleksām nosacījumiem, taču politika bieži vien ir runā par divām lietām - naudu un varu. Uh, Par to arī uzdošu savus jautājumus. Aplūkot jūs piedāvāto priekšlikumu, ir ļoti, tas ir ļoti iedrošinošs un ļoti pozitīvs. Tas veicina, nodrošina sakarus. Uh, taču beigās jautājums, lai šī iestāde tiešām būtu autoritīva, kas tad notiks konflikta gadījumā, vai iestādēji būs iespējas uzstāt dalību valstīm, lai nodrošinātu attiecīgu informāciju attiecīgā laika posmā, lai varētu rīkoties pārkāpuma gadījumā, jo tas trūka pēdējos gados. Pastāvēja griba, lai nacionālie darba inspektori sastrādātos, bet vai tas tiešām tiks nodrošināts un kādas ir iestādes iespējas šajā sakarībā? Otkārt par naudu. Jūs runājat par kopīgajām inspekcijām, kuras ir paredzētas, un tas, acīm redzēt, radīs izmaksas, cik daudz līdzekļu jūs šeit paredzēt, cik daudz inspekciju. Un kā jūs nodrošināsiet to, lai šeit nodrošinātie līdzekļi uh, un resursi tiktu nodrošināti, lai tas realitātē varētu notikt. Jo, manuprāt, tiešām ir ārkārtīgi būtiski, lai ELA ne tikai darbotos, bet radītu arī kaut kādu ietekmi Eiropas darba tirgū. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu FTD pārstāvim, ja ir kāds ieradies. Izskatās, ka nē. NF pārstāvim arī nē. Tas nozīmē, ka vārds tiek dots Helga Stīvens kundzei lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Jums ir zināms, ka es jūs ļoti aktīvi atbalstu, īpaši saistībā ar dzimumu līdztiesību un darba nosacījumiem principā. Ir būtiski, ka dalībvalstis sastrādājas, lai cīnīties pret nelegālu darbu un krāpniecību. Šajā aspektā es jūs atbalstu pilnībā, kā jums tas ir zināms. Tagad mēs runājam par Eiropas darba iestādi. Šeit vēlos pieminēt, ka dalībvalstis ir autorizēts īstenot kontrols nacionāliem uh, inspektoriem ir savas darba metodes. Attiecīgi man rodas jautājums, vai Eiropas iestāde vēlas aizstāt šos nacionālos inspektorus un uh, dienestus, uh, varbūt ne tagad, bet kaut kad nākotnē. Un kas notiks, ja šī iestāde nedarbosies labi? Jūs minējat, ka pēc pieciem gadiem notiks pārbauda par to, vai uh, būs nepieciešams grozīt iestādes mandātu. Un es baidos, ka šodien jūs spērat pirmos soļus Eiropas inspekcijas virzienā. Vai jūs varat apliecināt, ka tas nav jūsu nodoms un ka šī iestāde radīs pievienoto vērtību, nevis ka tā aizstās nacionālā iestādes Otkārt, kāda ir šīs iestādes uh, juridiskā situācija, attiecības ar uh, Eiropas tiesu? Paldies jau par jūsu sniegtajām atbildēm. Paldies. Tagad došu vārdu Dečena kungam. Lūdzu. Žansklots Junkers Eiropas darba iestādi aprakstīja ar šādiem vārdiem, ka tas ir ap absurds, ka banku uzraudzības iestādē kontrolē vai banku standarti tiek ievērot. Tas ir absurds, ka nepastāv kopīga darba iestāde, kas eh, rūpēs par godīgumu vienotajā tirgū. Un mēs radīsim šādu iestādi. Un kā Žans Klots Junkars, mēs arī vēlamies godīgu vienoto tirgu, taču šis taisnīgais vienotais tirgus eh, daudzos aspektos nedarbojas Tur, kur notiek uh, pārobežu nodarbinātība, ir nepieciešami arī, nepieciešams arī pārobežu kontrolis. Attieksme attiecībā uz sociāliem standartiem, kad tiek izmantotas paskastīšu uzņēmumi, rada zaudējums gan darba ņēmējiem, gan arī apdraud legālus uzņēmumus, kur ievēro standarts un darba tiesības. Un mans jautājums ir šāds, ja es to pareizi saprotu, komisārs kundze. Saskaņā ar komisijas priekšlikumu notiks uh, darba kontroles, kuras varēs pieprasīt katra konkrētā dalībvalsts vai kurās ir jānotiek šīm kontrolēm. Un man būtu būtiski uzzināt, vai uh, arī sociālajie partneri, manuprāt, tas ir būtiski, vai viņiem nevajag piešķirt tiesības pieprasīt šādas kontroles un tādējādi nodrošināt šo kontroļu notikšanu. Manuprāt, vietējiem sociālajiem partneriem ir vislielākās zināšanas par konkrētās valsts situāciju un var arī visātrāk uh, izvērtēt, vai pastāv šeit kādi pārkāpumi saistībā ar darba tiesību un sociālo tiesību ievērošanu konkrētajā valstī. Ko jūs domājat par šādu priekšlikumu? Paldies, Deķen kungs, tagad došu vārdu Jungērijas kundzei, un tad komisārs Taisens kundze varēs sniegt tādu bildus. Tas nozīmē, ka mēs mazliet kavēsimies ar um, balsošanas sākumu, bet lūdzu, esiet pat pacietīgi vienkārši nogaidiet. Tagad došu vārdu Gērijas kundzei, tad Taisens kundzei. Paldies, es izteikšos īsi. Nekādu jauku komentāriņu par to, cik priecājos par šo priekšlikumu. Uzdošu tikai pāris jautājumus. Kādēļ komisija nevēlas uzlikt pienākumu nacionālajām institūcijām, inspekcijām? Uh, sadarboties kopīgu inspekciju ietvaros. Otkārt, ja ir skaidrs eksploatācijas gadījums, kā šie gadījumi varēs tikt iesniegt ELA? Piemēram, vai arotbiedrības varēs eh, paziņot par konkrētiem gadījumiem, kādā veidā ELA varēs ātri reaģēt? Un pēdējais jautājums, vai iespējamā veidā būs paredzēti kaut kādi melnie saraksti, kur iekļauti tie uzņēmumi, kā paskastījuši uzņēmumi. Čels uzņēmumi, kas uh, spēlējas ar sistēmas trūkumiem un izmanto to ļaunprātīgi, jo tas arī radīs ļoti pozitīvu ietekmi darba tirgus jomā. Paldies, un tagad došu vārdu Taisens kundzei. Paldies! Es zinu, ka visi gaida raidu šī punkta noslēgšanu un laikam daudz arī vēlas pamet, pamest Briselu sākumā. Lēnārds kungs uzdeva jautājums. Vēlos jums novēlēt panākumus ar ziņojumu. Jums tiešām ir uzlikts smags uzdevums, taču esmu pārliecināta, ka jums izdosies to noslēgt veiksmīgi. Lai viss varētu labi darboties, jo tikai rezultāts ir būtiskākais. Un tad mēs redzēsim, ko šī iestāde būs vērta, kad tā reāli darbosies. Un cerams, ka tas vēl notiks šī mandāta laikā. Jūs sasniedzāt atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Jautājumi un atbildes arī bija ļoti interesanti. Mēs turpināsim pie tiem strādāt arī turpmāk, arī kopā ar darba ņēmējiem sastarpējās sarunās. Un tad palūkosimies, ko parlaments pēc tam uh, paveiks. Jau tagad vēlos pateikties jums visiem, kas aktīvi iesaistās, lai uzlabotu mūsu priekšlikumu. Es vienmēr um, apgalvoju, ka mēs daram visu mums iespējamo uh, līdzsvarotā veidā ar mūsu kolēģijas atbalstu, taču viss, uh, kur vēl ir iespējama kāda uzlabojuma, to mēs, protams, ņemam vērā. Un tas attiecas gan uz šo fórumu, gan arī citām vietām. Un tagad eh, runāt par jūsu uzdotiem jautājumiem. Priekšsēdēs kundze, tiek atkārtot jautāts, kādēļ dalībvalstīm netiek uzliekts pienākums sadarboties. Un kā varētu sankcionēt šīs valstis, ja tās atsakās to rīkoties? Protams, ka mums ir uh, darbinieku norīkošanas tiesības, dažādās direktīvas par darbinieku norīkošanu darbā, mums ir regula par sociālās apdrošināšanas sistēmu koordināciju, mums ir uh, īstenošanas tiesība akti, jūs par to visu esat balsojuši. Un kā jau minēju, visos šajos instrumentos ir noteikti noteikumi visi. Visām dalībvalstīm ir jāsanāk kopā, lai tās sastrādotas vienas iestādes ietvaros, lai atbalstītu dalībvalstis. Šeit ir runa par uzticēšanos. Tas ir pats galvenais. Un šī uzticēšanās pieaugs balstoties uz praksi, apmainoties savā starpā dalībvalstu vidū. Manuprāt, tādējādi dalībvalstis gūs atbalstu, veicot savus uzdevumus, un būs eh, arī daudz gatavākas nodrošināt informāciju, lai šīs kontrolas inspekcijas tiešām dotu rezultātu, nevis pieaugtu sociālais dempings. Runa ir par kopā sanākšanu, uzticības veidošanu, lai dalībvalsts varētu pildīt savus uzdevumus. Un, protams, ka šeit ir arī paredzētas sankcijas, kā tas ir atrunāts attiecīgos instrumentos. Tad runājot par platformu. Pret nelegālo, nereģistrēto darbu. Jā, to mēs labprāt vēlamies pārņemt, spēcināt, modernizēt. Šo noteikumu mēs katrā gadījumā vēlamies ievērot ELA. Tādējādi nodrošināsim vēl vairāk instrumentu, lai cīnītos pret šādu veidu darbiem. Tas ir iekļauts arī šajā platformā. Mēs to atzīstam par labu. Esam un vēlamies izmantot tikai vēl jāplūkojas kādā konkrētā veidā. Tad jautājums par finansēm. Kas mums ir nepieciešams? Mēs vēlamies strādāt ar efektīvām izmaksām. Cik daudz mums ir nepieciešami darbinieki? Kā varam visu to finansēt? Tam jau mēs esam veikuši aprēķins, ir paredzēts konkrēts budžets, un tas viss ir iekļauts finanšu satvarā. Šie līdzekļi jau ir saplānoti. Jūs varat man uzticēties, ka mūsu aplēses ir apstiprināts arī no mūsu budžeta ekspertu puses. Un, uh, viņi apgalvoja, ka šiem līdzekļiem pietiktu. Ja turpināsies sociālais dempings, tad mums ir jāplūkojas, kādas ir eh, tiesiskās iespējas pret to cīnīties. Šeit ir klasiskās procedūras, pārkāpuma procedūras un likumi, saskaņā ar kuriem ir iespējams rīkoties. Mums ir nepieciešams šīs inspekcijas, kontrols, pārbaudas, koordinācija, un tam visam jānotiek daudz pastiprinātākā veidā. Hārkens kundze Runāt par budžetu. Tas ir aprēķināts un ieplānots uh, DFS jau nākamajā budžetā. Kā mēs to vēlamies realizēt? Jo šis uh, nodoms ir ļoti labs, taču kā tas praktiski tiks īstenots. Mēs zinām, ka tas ir smags solis, un lai jums palīdzētu, mēs esam izveidojuši arī padomdevēju grupu kurā ir iekļaut arī tehniskie speciālisti no parlamenta puses. Mums jau ir notikusi sanāksme, un mēs cenšamies tagad izpētīt, kā varam to realitātē īstenot. Jo sarakstīt, pieņemt likumu ir viena lieta, taču, lai tas tiktu īstenots, lai piespiestu to ievērot, tā ir pavisam cita lieta. Mums tagad jāplūkojas, kādi vēl ir iespējamie šķēršļi, uh, ir jāuzklausa vienam otru, lai beigās mums būtu vislabākā iespējamā struktūra. Ir paredzēts, ka šī iestāde sāks savu darbu jau no 2019. gada. Dalīja valstis par to visu laiku tiks atgādināts, un mēs sagaidām, ka dalība valstis piedalīsies šo uzdevumu veikšanā. Tik uzdots arī konkrēts jautājums par to, kādēļ mēs uh, nedodamies tālāk attiecībā uz šīm inspekcijām, kāpēc neparedzam kopīgas inspekcijas, cik daudz inspektori ko konkrēti darīs. To mēs uzzināsim tikai tad, kad šī struktūra būs izveidota. Arī š šajā sakarībā vēl notiek uh, sagatavošanās darbi un ir ieplānot arī attiecīgi plāni, attiecīgi finanšu līdzakļi daudzgad finanšu svēmā. Jautājums par to, vai arī sociālie partneri ir jāiesaista kontrolēs. Tas attiec uz nacionālo līmeni, nevis Eiropas līmeni. kā ieinteresētās puses arī visi sociālajie partneri varēs sanākt kopā un vērsties tiešā veidā pie iestādes, taču sākumā runa ir par nacionālo līmeni. Jūs pieminējāt arī trojas zirgu, ka Ela varētu kļūt par trojas zirgu. Nē. Elai ir jādod atbalsts Latvijas nacionālo kontroļu dienestiem, nevis jāaizstāj šīs valsts iestādes. Un, protams, ka ir paredzēta arī revīzijas klauzula. Šeit ir runa par labu pārvaldību. Šeit ir paredzēts pārskats, un to arī attiecīgi, kā ierasts, kopā ar jums īstenosim. Vēl vēlos norādīt uz to, ka ir, protams, jāpiemēro arī proporcionalitātes princips. Mēs rīkojamies mums pieejamajās robežās, nekādā gadījumā nevēlamies pārņemt dalībvalstu funkcijas. Dalībvalstis uh, vislabāk pārzina savu situāciju. Nevar vienkārši kaut kādā vietā pēkšņi parādīties Eiropas uh, inspektoru grupa. Mums vienkārši dalībvalstīm ir jānodrošina nepieciešamie instrumenti, lai valsts varētu saņemt nepieciešamo informāciju no citām dalībvalstīm, gūt loģistisko atbalstu, lai īstenot koordināciju un citas funkcijas. tika pieminēts uh, uzņēmuma melnais saraksts. Tas šajā likuma projektā nav paredzēts, vai nākotnē tas tā varētu notikt, to es uh, nemāku atbildēt. Bet iespējams, ka tas ir jāplūko vairāk valsts kontekstā. Izskatās, ka esmu ievērojis sev piešķirto runāšanas laiku un ceru, ka spēju atbildēt arī uz lielāko daļu jautājumu. Taču šī jau nav pēdējā reize, kad mēs tiekamies. Šis ir ļoti nozīmīgs priekšlikums un es novēlu visiem parlamenta deputātiem daudz veiksmes un lai mēs kopā tiešām varētu panākt šo projektu īstenošanu. Lielas paldies, Taisens kundze! Paldies, ka piedalījāties uh, šajā sanāksmē, centāties atbildēt uz visiem jautājumiem. Divi informatīvi punkti pirms sāksim balsošanu. Pirmkārt, uzreiz pēc balsošanas, tas būs apmēram 15 minūšu garumā, mums ir darba seminārs par Eiropas darba iestādes izveidošanu. Ceru, ka jūs piedalīsieties šajā darba seminārā pēc 15-20 minūtēm. Uzreiz tas sāksies, un mums ir uzaicināti eksperti, kas eh, pavadīs mūs šī darba semināra laikā. Un otrais punkts - balsojums par darbinieku darbā norīkošanu notiks nākamnedēļ otrdien Strasbūrā rīta sesijas laikā, manuprāt, pulksten 9 vai 10. Tādēļ lūdzu ierodoties šajā balsojumā. Having said that, uh, uh, we uh, uh, try to find our voting cards. Un tagad centīšamies atrast mūsu balsošanas kartītes. Okay, friends, then we start. Dārgie draugi, mēs varam ķerties pie balsošanas. Jūs jau varat ievietot balsošanas kārtītas iekārtās. Sākām ar pirmo kompromisu par pret atturs pieņemts. E, papildinājums viens par pret atturs pārbaudām. Sākam balsot. Vai viss darbojas? Beidzam balsot. Pieņemts 19 par 16 pret. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Papildinājums numur divi. Vai varu lūgt balsu no zāles? Personālu balsojumu par otro papildinājumu. Par? Pret? vai es varu. Mēs liekam uz balsošanu šobrīd šo jūsu personāla balsojumu pieteikumu. It doesn't. Ir runa par personālu balsojumu pieteikumu. Okay. Okay. 14. 11 members, I think. That's fine. Šķiet, ka ir jābūt vairāk nekā 11. Varat apsēsties. Yeah. Yeah. So, uh... Tas nozīmē, ka otrais papildinājums ir kā personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19 par 14 pret. Ceturtais kompromiss. Par. Pret. Atturas pieņemts. Trešais papildinājums par pretsaturas pieņemts, ceturtais papildinājums par prets pārbaudām ceturto, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais papildinājums par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudām piekto papildinājumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais papildinājums. Personāls balsojums. Nē. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais papildinājums. Par? Pret? Izskatās pieņemts. Sastais kompromiss par? Pret? Atturas pieņemts. Septītais par? Pret? atturas pieņemts. Astotais papildinājums par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais papildinājums par pret pārbaudām elektroniski. Devītais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23 par 13 pret 10. 11. Vai mēs varam balsot personāli? 10. 11. Visi piekrīt personālam balsojumam. Sākam balsot. 10. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. Personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21 balss par 14 pret. Un tagad komiteja izdevumu struktūrālajiem dialogam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34 par 3 pret. Paldies! That means that we proceed Uh, to the... Um, Un tagad mēs varam darbu turpināt. Workshop. The workshop on... Mūsu seminārs par Eiropas darba iestādi jeb inspekciju. Dodu jums divas minūtes tagad, lai atstātu zāli, lai mēs varam mierīgi darbu turpināt. Okay, then we start. Uh... Sākam mūsu semināru par Eiropas darbies tādas izveidi. Vispirms došu vārdu uh, no um, nodarbinātības ģenerāldirekcijas esošiem pārstāvim, Gentenkungam. Vai jūs labprāt uzrunāt zāli no paaugstinājuma, vai vēlaties uzstāties no vietas? Ja neiebilst, tad es ieņemšu vietu uz paaugstinājumu, tas būs ērtāk. Tādā veidā jūs varēsit vieglāk sasniegt visus mūsu deputātus. Tāpat arī lūkšu Aleksiju Manjaku Grīvu ieņemt vietu kā nākošai runātāji uz paaugstinājuma. Thank you, Mr. Genton. Genter kungs, paldies, ka esat šodien kopā ar mums. Un ik viens no zāles jūs redz, tāpat arī kā jūs zināt, mūsu diskusijai var sekot arī no birojiem internetā. Un tagad es došu vārdu, lai jūs varētu mums izklāstīt par ELA, Eiropas darbiestādes e, ietekmes izpēti. Paldies! komisāra, esmu Frederiko Pankāti. Un es īsi prezentēšu ietekmes izpēti attiecībā uz ELA izveidu. Protams, mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Ietekmes izpēti bija galvenās četras problēmas tajā, ko mēs vēlamies sasniegt. Kādi ELA uzdevumi, ar kādiem tai būtu jātiek galā un kādā veidā tas notiktu. Es eh, izskatīšu šos četrus galvenos aspektus, un, ja mēs vēlamies ķerties pie problēmu risināšanas, eh, tad sākotnēji esam identificējuši divas. Pirmā ir nepietiekama informācija vadlīnijas pilsoņiem un darba devējiem pārobežu situācijās, un otrkārt nepietiekama neadekvāta administratīvā sadarbība starp tām pusēm, kurām ir noteikumi jāievieš. Ko tas nozīmē kopumā? Tas ir e, izklāstīts problēmu apskatā. Mēs saprotam, ka mēs e, nestrādājam tukšā teritorijā, ir e, struktūras, kuras nodarbojas ar šiem jautājumiem, tomēr visos jautājumos, par kuriem jau kurus uzskaitīja e, komisāri Teisa un pietrūkst, sistemātiskuma pietrūkst atbalsta vai papildu personāla vai e, sadarbības starp dažādām jomām. Un tas būtu e, dzinējs spēks trūkumiem, kurus mēs identificējam. Pirmkārt, ir jārunā par nepietiekamu, nepilnīgu vai e, izkliedētu informāciju. No otras puses ir visi jautājumi attiecībā uz administratīvo sadarbību, tādi kā nepietiekama, nepilnīga koplietošanas eh, kapacitāte, tāpat arī ESSI, eh, e eh, par to mēs runāsim. Taču ir nepietiekama pārtraukta vajadzība aktualizēt šos instrumentus, lai varētu sadarboties. Tāpat ir runa par kapacitāti e, sadarbības organizēšanā, un šeit ir jārunā par kopēju procedūru trūkumu, ir dažādi divpusēji e, Eh, nolīgums starp dal, dalību valstīm ir starptautiski nolīgumi, bet eh, galvenokārt mums ir jārunā par divpusējiem nolīgumiem starp dalību valstīm, nevis par Eiropas Savienības mēroga nolīgumiem. Ceturtkārt, mehānismi, lai darbības varētu īstenot, kur mums ir jārunā par sistemātiska ietvara sadarbībai izveidi šajā jomā. Un tad, kad mēs runājam par mediāciju, tad mums ir nepilnīga strīdu noregulēšanas problēmas starp administrācijām. Un šeit ir jārunā starp administrācijām, nevis eh, starp uzņēmumu, nevis nacionālajiem administrācijām tā balstās uz sociālo nodrošināšanu, bet ne, neskar nosūtīšanu. Un visbeidzot ir jārunā par fragmentētu Eiropas Savienības līmeņa sadarbības izveidi. Ir dažādās struktūras, organizācijas, orgāni, um, bet to sadarbībai nav sistemātiska pamata un mēs vēlamies no, izveidot šādu sistemātiskāku platformu, lai dažādas lēmēji iestādes un iestādes un autoritātes dažādās jomās varētu sadarboties. Šeit ir runa par uzticības izve, uzlabošanu, informācijas aprites ap, uzlabošanu, kā mediāciju taiskaitā E, risinājumu atrašanu darba tirgus problēmu gadījumos. Tālāk pāriesim pie kritērijiem, lai varētu izvērtēt, kādas būtu vispiemērotākās darbības. E, ir e, kā mūsu vadzvaigznes subsidiaritāte un proporcionalitāte, lai mēs darītu to, kas ir piemērots, un lai nerisinātu tādus uzdevumus un prerogatīvas, kas ir nacionālajā līmenī. Tāpat, lai darbības būtu proporcionālas. Īpaši svarīgi tas ir runājot par uzdevumiem. Kā jūs būsiet redzējuši, ietekmes izpēti ir sadalīta divās daļās kas ir paredzēts problēmu risināšanai pirmajā pusē un otrajā pusē, kā mēs vēlamies šos uzdevumus īstenot. Un tagad par uzdevumiem runājot. Es gandrīz varētu pārlikt šai daļai, jo Marian Taisona jau to izklāstīja, bet mēs esam to sadarīju, sadalījuši trīs opciju blokos lai mēs varētu adaptēt operatīvās kapacitātes un panākt to, ka problēmu novērša, novēršanai tiek īstenotas uh, adekvātas darbības. Un visbeidzot, tā ir uzraudzības opcija, kas paredz uh, arī autoritātes pilnvaras un kas ir tālajošāks pasākums nekā esošais ietvars budžeta ietekmes. Šeit ir dažādas opcijas, kuras es pildībā neizklāstīšu, bet jūs redzat, ka aplēses ir veiktas. Mums nācās veidot jaunu sistēmu, tas ir pirmās opcijas sakarā, un tre, trešā opcija ir kopumā ar vislielākajām izmaksām. Mēs izvēlamies operatīvo opciju mūsuprāt vislabāk, jo tā ir ar vislabāko līdzsvarotību un ar salīdzinoši saprātīgām izmaksām. Tā darbojas labāk nekā opcija numur 1 un 3. Uh, eh, ambīcija ir vairāk pirmajā opcijā, savukārt trešā opcija ir pārlieku intruzīva Un, ja mēs tagad runājam par rezultātu nodrošināšanas opcijām, mums ir jārunā par trim galvenajām iespējām. Viena no tām ir eh, aģentūra neveidot, bet panākt labāku koordināciju starp esošajiem tīkliem. Un komisijai jūs piešķirat vairāk lomas šo uzdevuma veikšanā. Jūs varat izdevot uh, aģentūru, jeb autoritāti, jeb iestādi, kā atkarībā, kā jūs vēlaties to nodēvēt. Un jūs varat šo jauno iestādi, trešais variants, veidot uz esošajām nodarbinātības aģentūrām. As, visa šīs trīs opcijas ir ar atšķirīgām budžeta prasībām jo vienā gadījumā netiek pieprasīts veidot jaunu sistēmu, taču atkal tas prasīs papildus komisijas personāla, būs jāparedz eh, papildu resursi katrā ziņā bez izmaksām tas nenotiks un pievērsīšu jūsu uzmanību tam, ka trešā opcija veidojot daudz aģentūru jau ir sasošajām neizrādīsies mazāk dārgi nekā jaunas aģentūras izveidošana. Tikai tāpēc, ka esošās aģentūras ir ar pilnīgi atšķirīgiem uzdevumiem un fokus, uzmanības fokusiem un būs e, jāpieņem jauns personāls jau esošajās. Tādējādi galīgā op pied, eh, gala opcija būtu izveidot jaunu aģentūru, jeb iestādi, jeb inspekciju, un mēs lēšam, ka personāla skaits būtu 144 salīdzinām ar citām aģentūrām. Tas ir vairāk nekā citas eh, nodarbinātības aģentūras, bet mazāk nekā vai salīdzināmas ar citām aģentūrām, kā Frontex, Eirojust un citām. Arī budžets, protams, ir būtiskāks salīdzinājumā ar citām nodarbinātības aģentūrām, bet mazāks daudz nekā Frontexam. Es Noslēgumā tikai piebildīšu to, ka vairāk nekā 50% budžeta ir paredzēts operatīvajām izmaksām, savukārt pārējās aģentūras galvenokārt eh, izmaksas ir domāts personāla izmaksām. Šajā gadījumā personāla izmaksas ir ievērojama, bet ne galvenā daļa aģentūras darbā un arī iespējams to Marijam Taisene savā komentārā neiekļāva. Lūk, no savas puses es būšu aptuveni visu izklāstījis un tagad cerīgi raugos uz jūsu jautājumiem. Paldies, Pankaldīkungs no Nodarbinātības ģenerāla direkcijas un tagad es dodu vārdu Isai uzrunai Aleksai Manjakai Grīvai. No parlamenta pētnieciskā dienesta. Vārds jums! Thank you very much, madam. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Paldies, ka ielūdzāt mūs um, prezentēt mūsu sākotnējo novērtējumu. Pirms uh, pieskaršos galvenajiem punktiem, atgādināšu, par ko tad ir runa šajā sākotnējā novērtējumā un kā mūsu dienas atbalsta deputātus. Uh, Tātad mēs šādus novērtējumus komisijas ietekmes novērtējumiem sniedzam uh, ikdienā, uzsvarot plusus un mīnusus, un uh, mērķis ir novērtēt uh, ietekmes novērtējumu kvalitāti un to, vai tiek ievēroti noteikumi un kritēriji, kas ir labāks likumdošanas vadlīnijās. Mēs nevērtējam pašu priekšlikumu būtību. Mūsu sākotnējais novērtējums ir vērsts uz uh, objektīvu analīzi, analizējot, vai pierādījumi uh, un dati, kas ir izmantoti novērtējumā, ir pienācīgi, bet mēs nevērtējam politisko nostāju, uh, po politikas tātad veidošanu, un mums ir uh, mērķis palīdzēt deputātiem viņu darbā. In addition to initiative papildus sākotnējiem novērtējumiem pēc eh, um, deputātu pieprasījuma un, kom, un koordinatoru lēmuma eh, mēs varam arī uh, veikt citus novērtējumus. Un, protams, novērtēt arī parlamentu grozījumus. Tātad, iepazīstoties ar šo konkrēto Eiropas darba iestādes ietekmes novērtējumu, sākšu ar uh, pamatiem. Uh, Jebkurā ietekmes novērtējumā ir ļoti svarīgs komponents, kas ir problēmas definīcija, kas ir jārisina šajā kontekstā. Mēs uzskatām, ka uh, ietekmes novērtējums uh, labi pamato uh, um, nepieciešamību un uh, nepieciešamību rīkoties Eiropas līmenī. Kolēģis jau izstāstīja uh, par šo te uh, problēmu, ka nav pietiekams informācijas un ir arī sadarbības problēmas starp uh, uh nacionālām iestādēm pārobežu gadījumos. Mēs uzskatām, ka uh, Eh, problēmas definīcija ir pietiekami pamatota, tur uh, ir izmantota statistika komisijas ziņojuma un citi avoti un arī uh, iesaistīto pušu konsultācijas. Ietekmes novērtējumā ir ļoti noderīgs uh, analītisks dokuments 12. pielikumā, kas sniedz uh, nesenos datus par darbspēku mobilitāti un izskaidro vēl papildus pārobežu problēmas un krāpniecības apjoms un arī nedeklarētā darba apjoms. Uh, Šis eh, dokuments eh, ilustrē problēmas un to apmēru. Seši virzītāji spēki, kas ir šīm problēmām, ir labi izklāstīti, bet mūsuprāt vajadzētu vairāk precizēt pirmo problēmu, proti, ka nav pietiekama informācija. Ietekmes novērtējums pietiekami neizskaidro, eh, kur tad ir šie trūkumi informācijā. Līdz ar to nesniedz pietiekamu uh, informāciju par šo problēmu apmēru. Tālāks skaidrojums un informācijas grūtību ilustrācija un trūkumi uh, paskāpo, pastāvošos instrumentos būtu bijuši noderīgi, jo ir jau vairāk instrumentu pieejami un vēl ir gaidāmi uh, instrumenti, piemēram, solvita rīcības plāns. Vispārīgi runājot, mēs uzskatām, ka otrā identificētā problēma, proti sadarbības uh, problēmas starp iestādēm, uh, ir labāk pamatot ar pierādījumiem nekā pirmā. Runājot par pamatojumu un eh, Eiropas Savienības rīcības pievienoto vērtību un arī subsidaritātes un proporcionalizācijas jautājumiem, uh, Šie jautājumi ir prezentēti e, atsevišķā nodaļā, ietekmes novērtējumā, kā tam arī būtu jābūt, bet šī e, nodaļa ir diezgan īsta. Runājot par proporcionalitāti, šis aspekts ir e, ņemts vērā, diskutējot dažādās politikas iespējas, un bija arī viens no faktoriem, kas lika izvēlēties šo piedāvāto iespēju. Attiecībā uz mērķiem un iespējām Ietekmes novērtējums definē vispārīgus, specifiskus un darbības mērķus saskaņā ar labākas likumdošanas vadlīnijām. Darbības mērķi, kas ir saistīti ar Eiropas darba iestādes piedāvātajiem uzdevumiem, ir iekļauti sadaļā par monitoringu un novērtēšanu, un tur ir arī monitoringa indikātori norādīti. Mēs uzskatām, ka mērķiem ir skaidra saikne ar definētajām problēmām. Tagad par iespējām kas tika apspriests, kā risināt šos uh, jautājumus, kā sasniegt mērķus. Um, tātad par uzdevumiem bija runa, kas jāveic būs Eiropas darba iestādēji, un arī tas, kā šī organizācija tiks, tie, šī iestāde tiks organizēta. Katrā gadījumā ietekmes novērtējums izvērtē um, trīs iespējas, salīdzinot ar tagadējo situāciju, un līdz ar to, mūsuprāt, piedāvā pietiekam daudz iespējas. Tās izriet no uh, pušu konsultācijām un ir cieši saistīts ar mērķiem un problēmām, kas jārisina. Un tomēr mēs uzskatām, ka vairāk informācijas par iespējām, un jo īpaši attiecībā uz operacionālajiem aspektiem, uh, pildot uh, aģentūras pienākums, būtu noderīgi, jo īpaši uh, Uh, izvēlētajā otrajā iespējā, proti izveidot jaunu aģentūru, balstoties uz pastāvošiem struktūrām. Ietekmes novērtējums uh, apraksta uh, aģentūras lomu, ietek, tātad šīs iestādes lomu un to, kā šī darbība varētu tikt veikta, bet mūsuprāt vajadzētu detalizētāku un precīzāku skaidrojumu attiecībā uz iestādes lomu, attiecībā uz jau pastāvošajām struktūrām un instrumentiem arī tāpēc, ka daudzi iesaistītie um, minēja bāžas par iespējām pārklāšanos administrīvo sarežģītību. Otrā iespēja, uh, kas uh, izveidotu uh, šo iestādi apvienojot ar vienu pastāvošu aģentūru jau šajā jomā, Ietekmes eh, novērtējums sniedz vispārējais skaidrojums par to, kāpēc šo iespēju nevajadzētu izvēlēties, piemēram, nosakot, ka pastāvošām aģentūrām nav pārobežu specializācijas, un tās ir uz pētniecību orientētas struktūras ar trīspusēju struktūru, kas nebūtu ideāla Eiropas darba iestādēji. Un eh, tās arī min, eh, ka Eh, būtu disproporcionāli pārstruktūrēt eh, aģentūras, vien, vienkārši risinot darba spēku mobilitātes problēmas. Un tomēr vēlāk tiek teikts, ka eh, priekšroka otrajai iespējai, proti jaunai iestādēji neizslēdz nākotnē pieņemt lēmumu par decentralizētas aģentūras izveidi. Ietekmes novērtējums skaidro, ka uh, tas būtu jābalsta, izvērtējot nodarbinātības jomā strādājošās iestādes. Un tas mums uh, atstāja neatbildētu jautājumu, vai komisijai drīzāk nevajadzētu nogaidīt šo novērtējumu, eh, kas tagad ir noslēgts, pirms nāk klajā ar tagadējo priekšlikumu. Vispārīgi runājot eh, par šiem jautājumiem, būtu bijis eh, noderīgi saņemt vairāk informācijas. Kas attiecas uz uh, ietekmes, kas tiek novērtēta. Tātad visas uh, iespējas tiek novērtētas, uh, kādu ietekmi tas atstās uz uh, budžetu, ekonomiku, sociālo jomu un citiem jautājumiem. Un te tiek vērtēta arī saskaņotību un efektivitāte saskaņā ar labākas likumdošanas vētlīnijām. Uh, Ekonomiskā ietekme tiek novērtēta attiecībā uz valdībām un uzņēmumiem, jo īpaši MVU saskaņā ar ietekmes novērtējumu uzņēmumi baudītu labāku uh, konkurenci, godīgāku spēles noteikumus, jo īpaši attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu. Budžeta ietekme tiek skaidrot caurskatāmā veidā un šie te aprēķini un aplēses ir iekļautas uh, ietekmes novērtējumā. Patiesībā uh, prognozētais budžets ir vienīgais kvantificētais uh, punkts, kas ir iekļauts ietekmes novērtējumā. Mēs, starp, starp citu, atklājām uh, tekstā un kopsavilkumā nedaudz neprecizitātes uh, un to, kas ir ielikts pielikumā. Tātad tiek teikts, ka uh, 54 miljoni būtu ikgadējās izmaksas, uh, bet priekšlikumā ir runa par 50,9 miljoniem. Un tagad eh, par datu kvalitāti ietekmes novērtējumā un analīzes kvalitāti. Ietekmes novērtējums izskaidro, eh, kādi dati tiek lietoti, lai izstrādātu novērtējumu. Komisija saka, ka tiek izmantot iekšēja analītiskā kapacitāte un pastāvošie līgumi. Pētījumi, kas tika izmantoti, uz tiem ir atsaucas, bet netiek sniegtas saites, un tāpēc ir grūti šos pētījumus atrast. Uh, Visumā mēs uzskatām, ka dati, kas ir sniegti, ir um, pietiekami aktuāli un ir labs informācijas avots. Ietekmes novērtējumam ir ļoti spēcīga kvalitatīva pieeja, un komisija šeit strādā ļoti caurskatāmi. Viņi saka, ka uh, Um, tā kā nav īsta saiknes uh, uz sociālo uh, ekonomisko ietekmi šai aģentūras izveidai, līdz ar to uh, ziņojumā netiek uh, kvantificēti vienkāršošanas iespējamie ietaupījumi un skaidro, ka uh, tas nav darīts uh, laika trūkuma dēļ, bet tas netiek detalizētāk skaidrots. Runājot par iesaistīto pušu konsultācijām, Tā ilustrē, ka komisija ir pielikusi pūles, lai konsultētos ar iesaistītiem pusēm pēc iespējas vairāk. Tās bija uh, publiskas atvērtas konsultācijas, lai uzzinātu pilsoņu un citu iesaistīto pušu viedokli, un tomēr šī konsultācija ilga tikai sešas nedēļas, uh, kamēr labāks likumdošanas vadlīnijas prasa 12 nedēļu konsultācijas. Turklāt uh, konsultācijas tika īstenots, lai uh, um, iestādēm, dalībvalstīm, uzņēmumiem, pilsoņiem. Uh, dot iespēju izteikties, un vēl viena atsevišķa konsultācija bija transporta sektoram, kas attiec arī uz MVU, jo lielākā daļa autotransporta nozarē ir MVU. Uh, runājot par šo mērķiecīgo konsultāciju, būtu noderīgi vairāk informācijas saņemt par uh, uh, respondentiem, piemēram, nav zināms, cik liels skaits atbildēja un iesaistītās puses arī netika um, informēts par iespējamām iespējām un netika doti viedokļi par šīm iespējamajām iespējām. Un uh, bija ļoti dažādi viedokļi par iestādes organizacionālajiem aspektiem. Vispārīgi iesaistīto pušu uh, viedokļi tiek labi atspoguļoti uh, ieteikums novērtējumā, bet diezgan vispārīgi tomēr bieži vien piemēram, tiek teikts būtisks uh, skaits iesaistīto pušu, iesaistīto in, interesantu, tātad, bet, bet netiek uh, tas viss sadalīts un precizēts. Tātad mēs uzskatām, ka šis ietekmes novērtējums uh, labi pamato iniciatīvu un rīcību Eiropas Savienības līmenī tiek uh, labi definēta problēma, balstīts tas viss uz pētījumiem un aktuāliem datiem, bet ir uh, Um, būtu noderīgi saņemt vairāk informācijas par to, kur tad e, ir problēma tieši precīzi. Detalizētāk e, vajadzētu aprakstīt iespējas un konkrētos e, operacionālos aspektus. Ietekmes novērtējuma ziņojumā varēja labāk paskaidrot, kāpēc uh, ir neproporcionāli um, pārstruktūrēt aģentūras tikai risinot um, darbspēka um, mobilitātes uh, problēmu, bet tiek uzsvērts, ka uh, nākotnē var tomēr pieņemt uh, lēmumu par jauns decentralizētas uh, aģentūras izveidu, kā tas tiek piedāvāts trešajā iespējā. Ietekmes novērtējums uh, seko ieteikumiem um, uh, um, uzlabojumus veikt, bet vajadzēja vairāk runāt par uh, dublēšanās risku un sarežģītības risku un vairāk uzsvērt iespējamās sinerģijas starp uh, aģentūrām un Eiropas darba iestādi. Novērtējums par atbilstošajām iestādēm uh, būtu bijis noderīgs šajā kontekstā, mēs uzskatām. Visbeidzot, ietekmes norētējums uh, parāda, ka tika pielikts pūls, lai saņemtu uh, Uh, viedokli no iesaistītajām pusēm, kaut gan konsultācijas bija tikai 6, nevis 12 nedēļas, bet uh, tomēr um, iesaistīto pušu viedokļi ir labi atspogļoti tekstā. Kā jau iepriekš teicu, uh, šīs uh, atziņas, protams, attiec tikai uz uh, labajām un sliktajām pusēm šajā ieteikums novērtējumā, bet mēs nerunājam par saturu. Lielas paldies! Uh, Mr. Lenners, you... Paldies, Lenert kungs. Jūs vēlties uzdot jautājumu, lūdzu. Jā, paldies. Lielas paldies par šīm divām prezentācijām. Mani interesē šī izvēle starp otro opciju un trešo opciju, starp uzraudzību. Manuprāt, arī iepriekš apmienoties viedokļiem ir komisārs Taisens kundzi. Varbūt šeit ir kāds pārpratums par to, kāda ir šīs iestādes patiesā vārā un loma. Un varbūt tas ir saistīts ar šīs iestādes eh, nosaukumu iestāde un iestādes um, konkrēto definīciju, ja jūs ieguglējat. Uh, eh, Gribētu dzirdēt, jā, kādēļ šāds uh, nosaukums angļu valodā authority, latviski iestāde, kaut gan patiesībā tā nebūs iestādē saskaņā ar šīs iestādes funkcijām. Tad runāt par informācijas nodrošināšanu. Tādi cilvēki, kas apsver domu šķēršot robežu, lai strādātu, ir ļoti būtiski viņam nodrošināt nepieciešama informācija. Taču vai tiešām Eiropas līmenī ietekmes novērtējums uzskata, ka tas ir vislabākais līmenis, lai nodrošinātu informāciju, vai nevajadzētu paredzēt vietējos noteikumus, kas eh, nodarboties šādiem gadījumiem, arī kad ir pārkāpumi, jo pastāv starp dalībvalstīm divpusēji arī fiskālie nolīgumi, kas ir parasti daļa no tiesību aktu kopumiem. Un vēl man ir jautājums par 14 eh, darba tirgus eh, pārobežu gadījumu pārkāpumiem un par iespējām rīkoties šādos gadījumos. Kas šeit konkrēti ir domāts? Tāpat arī ietekmes novērtējums runā par pamatojumu šāda veida norma iekļaušanai. Paldies, lūdzu, neaizmirstiet Elenētu kungu jautājumu. Tagad es došu vārdu Prinska kungam. Lūdzu. Jā, paldies. Mans jautājums ir eh, konkrēti saistīts ar izpratu par šo priekšlikumu attiecībā uz īstenošanu. Iepriekš komisārs Taisens kundze minēja divu, divu reizi savos komentāros uzticēšanos, uzticēšanās uh, starp eh, šo iestādu un nacionālajām iestādēm. Manuprāt, būtu vērts piemērot šīs eh, paustās bāžas, strādājot pie šīs iestādes uzdevumu lomas izstrādes. Un šeit es balstos, ņemot vērā mūsu gudo pieredzi, izveidojot platformu par nedeklarēto darbu. jo šāda platforma varbūt nebūs, nebūtu vajadzīga nacionālā līmenī. Taču šeit varētu būt interešu sakritība starp darbaņēmējiem, darba devējiem un iestādēm, valsts iestādēm. Novēro, uzraugot un uh, īstenojot um, noteikumus taisnīgā, efektīvā veidā. Ņemot vēro šādu veidu pārdomas, mums vajadzētu attiecīgi rīkoties, strādāt pie šīs uh, otrās opcijas no trim iespējamām saistībā ar šo iestādi. Un runāt par šīs iestādes autoritāti, Tas arī ir saistīts ar dažādo struktūru izveidošanu. Tas ir saistīts ar iesaistīto pušu komiteju, ar šo starpniecības veidošanu, to, kā šī iestāde pati tiks izveidota, kāda būs tā struktūra. Šeit ir runa arī par pārstāvjiem no dalībvalstīm, kad ir tikai viens un no komisijas ir divi. Un dalībvalsts ir ierobežotas, ir ļoti striktas prasības par to, kāda veida pārstāvi no dalībvalstīm var tik nosūtīt, taču no komisijas šādu prasību pārstāvjiem nav. Piemēram, vadības padome vai uzraudzības padome. Uh, šeit eh, izraugās kandidātus no sarakstu, kuru piedāvā komisija, kādai gan tikai komisija, vai šādu iespēju nevajadzētu piedāvāt arī nacionālajām valdībām nominēt savus kandidātus. Tad eh, iesaistīto pušu grupa. Izskatās, ka šeit piedalīsies sociālie partneri, Taču mums vajadzētu piemērot šo trīspusējo principu, kur būtu pārstāvi arī no valdībām. Un to varētu nodrošināt vai nu iekļaujot vadības padomas priekšsēdētāju, kas piedalītos iesaistīto pušu grupā, vai arī prezidēju, padomas prezidējošās valsts pārstāvi, vai vēl kādu citu risinājumu. Man ir Vesela virkni šādu pārdomu. Tad, eh, protams, uzticēšanās tā ir laba lieta, bet bez aktīvas rīcības eh, vienkārši paļauties uz uh, uzticēšanos. Tā ir tāda, manuprāt, naiva domāšana. Un tad gribētu dzirdēt uh, Kāda veida mm, motivāciju jūs iedomājaties, lai īstenotu cita veida uzraudzību, piemēram, patērētāju aizsardzības jomā, kur varu sadalījums ir eh, ļoti skaidri noteikts, piemēram, saistībā ar arotbiedrību iespējām? Šeit ir nepieciešamība nodrošināt līdzsvaru Un, uh, manuprāt, ir jāpalielina nacionālo iestāžu ietekmes uh, atbalsts uh, būt līdzsvars, jo parasti šīm iestādēm trūkst darbinieku, trūkst budžeta. Un varbūt, ka komiteja varētu veikt uh, ko analīzi par to, cik eh, ļoti šī dažādā situācija, kāda ir šī sarežģītā situācija, kā mēs varam arī stimulēt kapacitāšu veidošanu. Tas varētu būt arī atspūgļots Eiropas semestra ieteikumos atsevišķām dalībvalstīm. Un, protams, ja mēs palūkojamies uz veselo virkni opciju, kas ir saistīta ar uh, minētajiem konkrētajiem pāntiem par e, savienības dibināšanu, piemēram, 181. pāns, kur ir runa par pastiprinātu īstenošanu un juridisko sadarbību civillietās un krimināllietās. Ņemot vērā šos aspektus, mm, mums noteikti būs jāsaskars ar e, krimināllietām, ņemot vērā pārkāpumus jo daudz no tiem ir saistīti ar uh, krimināla likuma pārkāpumiem. Es domāju, ka mums ļoti uzmanīgi ir jāizpēta tehniskās nianses un procedūras iestādes ietvaros, kādas būs iestādes iespējas šeit īstenot savu autoritāti. Un trešais punkts runāt par šo padomdevēju grupu. Vai jūs varētu mazliet sīkāk paskaidrot par šo grupu? Jo šie, šīs fragmentārās detaļas, informācijas detaļas, kas man pieejamas, eh, liecina, ka šī padomdevēja grupa nekādā veidā neiejauksies leģislatīvajā procesā saistībā ar šo priekšlikumu. Tās mērķis ir, lai šī jaunā iestāde, ja un kad šī konkrētā regula tiks pieņemta, šī iestāde varētu uzsākt darbību. Bet kā konkrēti tas viss tiešām notiks? Paldies! Harkins kundze lūdzu. Lielas paldies! Paldies arī kolēģiem par sniegto informāciju. Vēlos atgriezties pie informācijas jautājuma. Mums ir vairākas uh, sistēmas, kā koordinēta informācija Eiropas Savienības līmenī, IAE un IASSR. Un ja mēs palūkojamies uz sociālās apdrošināšanas kārti, mēs zinām, ka tā ir, ir atlikts jautājums, taču tā pati par sevi būtu identifikators Eiropas Savienībā. Un uh, runājot par šīm sistēmām, kuras jau pieminējām, sociālās apdrošināšanas karti, kas ir atlikta, vai jūsuprāt, ēla uh, var darboties efektīvā veidā, izmantojot jau esošās pieejamās sistēmas, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu? Un es arī ļoti uzmanīgi parlamentpētniecības pārstāvu, proti, ka parlaments nav pietiekamā mērā izvērtējis trūkumus informācijas jomā. Mēs zinām, ka mums ir informācijas trūkumi, taču mēs zinām, cik lielā apmērā. Un dzirdot to, un kā jau minēju, zinot šīs sadrumstalotās vēl nepabeigtās sistēmas, kas eksistē, man uh, rodas bažas, uh, kad mēs runājam par tādiem vārdiem kā efektīvs saistībā ar šo jauno iestādi. Iespējams, ka mums nepieciešams uh, piemērot vairāk pūliņu, lai nodrošinātu to, ka, ka tās sistēmas, kuras, mē, pie kurām strādājam, ka tās efektīvi darboties, kas uh, būs informācijas balsts e-lai. Otkārt, eh, mūsu parlamenta pētniecības centra kolēģis izteicās par decentralizēto aģentūru izvērtēšanu. Un eh, man jautājums jums abiem. Veicot šo izvērtējumu, vai ir kaut kas, kas varētu uzlabot jau esošo priekšlikumu? Tāpat jūs runājāt par personāla izmaksām, operacionālo procedūru īstenošanai, un jūs minējat, ka vairāk kā 50% būs paredzēta operacionālajai rīcībai. Nu, nezinu, cik tas ir konkrēti, bet uh, jūs minējat arī inspekciju veikšanu. Mm, tas ir arī labi, taču šeit ir runa par individuālām personām, pers inspektoriem, kas veik šīs kontrolas šīs pārbaudas. Ja mēs palūkojamies uz ēla lomu, mēs runājam par sadarbību, par starpniecību, par kapacitāšu veidošanu. Tie ir uzdevumi, kas prasa daudz darba. Tāpat arī, ja mēs palūkojamies uz mūsu aģentūrām un struktūrām, kas būs pakļautas, piemēram, e OIRES tad, manuprāt, šāds uh, paziņojums, ka tikai puse no izmaksām ir uh, paredzēta darbiniekiem, darbinieku atalgošanai, tas mani pārsteidz, ņemot vērā visu šeit paredzēto darbu un iesaistītās institūcijas. Tāpat arī runājot par uh, personālu un dažādajām struktūrām, kas tiks pārņemtas. Gribu dzirdēt, vai ir uzsākti kādi soļi saistībā ar šo struktūru personālu, kas notiks ar šo personālu. Un noslēgumā šī regulatorā pārskata valde šī gada 9. februārī deva negatīvu atzinumu, un tad 20. februārī pozitīvu, 21. februārī. Tas ir diezgan īss laika posms un gribētu dzirdēt, kas šajā īsajā laika posmā notika, kādas izmaiņas šo 10-11 um, dienu laikā. Paldies! Paldies! Sākumā došu vārdu Pankaldī kungām kā komisijas pārstāvim. jums tik uzdoti gari sarežģīti jautājumi un vēlos jūs lūgt izteikties īsi un skaidri, ja tas ir iespējams, jo mums ir jāievēro arī zināms laika grafiks. Lūdzu, Pankālīkungs, paldies priekšsēdētāji, paldies par uzdotajiem jautājumiem, tie tiešām ir ļoti tieši Un uh, mēs ar šiem jautājumiem arī nodarbojamies paši, runājot par šiem sarakstiem un par šo nosaukumu. Un tad mums ir runa. Jā, mums tiešām ir uh, jāsaprot, ko nozīmē autori. Authority angļu valodā šī iestāde, tā ir sava veida hierarhija. Uh, Taču tas, šī iestāde mums ir jāizveido jau esošo Eiropas Savienības struktūru ietvaros. Un šeit, eh, protams, ir runa par to, ka, lai šī kontraktā iestāde varētu veikt zināmas funkcijas, arī ietekmē dalībvalstis. Mēs par to visu domājām. Tad runāt par informāciju. Šeit ir divu veidu informācijas uh, virzieni. Tātad informācijas starp uh, pilsoņiem un informācija uzņēmumiem, valstīm. Runāt par pilsoņiem sniegto informāciju. Šeit ietekmes izvērtējums jau runā par konkrēto informācijas kanālu. Šeit mēs ļoti uzmanījamies lai šīs eh, vienotais eh, digitālais eh, lodziņš kanāls nedublētos ar citiem kanāliem. Un, protams, ka mēs arī nodarbamies ar darbinieku darbā norīkošanas aspektiem un attiecīgo regulu īstenošanas nosacījumiem, pārskatu nosacījumiem. Uh, ir nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu informāciju pilsoņiem, darbiniekiem, lai tā būtu adekvāta visās dalībvalstīs, bet šeit dalībvalsts ir kompetentā, lai nodrošinātu šo informāciju. Un jums ir jādod arī savus ieguldījumus uh, attiecībās to, mm, kāda veida kvalitatīva informācija tiek nodrošināta dalībvalstīs. Tad runājot par instrumentiem, kurus mēs nodrošinām sniedzot informācijas starp iestādēm. Šeit ir pieejamie informācijas tīkli, kas ir tikuši izveidoti, kas darbojas, protams, ar trūkumiem. Bet EMA mēs zinām, ka šeit ir izveidota konkrēta platforma, kas tiek izmantota. Uh, Un visu laiku tiek apgalvots, ka šī sistēma ir jāintegrē daudz spēcīgāk, šeit jāparedz skaidrāki darba moduļi. Pie tā iestāde var strādāt, lai tehniskajā līmenī sagatavotu pamatu turpmākajai attīstībai un, protams, lai integrētu dažādās jomas. Runājot par dažādiem pārtraukumiem. Pamatdoma ir tāda, ka šī iestāde atbalsta izskatīs eh, konkrētos institūcijas, kad notiek restruktūrizācija, piemēram, Katarpilu gadījums Beļģijā. Šeit ir paredzēts, ka iestāde varēs sazināties ar vietējām iestādēm, lai palūkoties, kā var, piemēram, nomainīt uh, finansējumu fondus, vai arī kā var pieteikties Eiropas globalizācijas fondām šīs būs tas tehniskās dabas darbs, kuru iestādi varēs īstenot, lai atbalstītu vietējās iestādes. Taču lēmums par to, vai finansējums tiks piešķirts no globalizācijas uh, fonda vai citiem, to pieņems komisija šo politisko lēmumu. Tad Priska kungs par pārvaldību uzdeva jautājumu. Tas ir saistīts ar kopīgo pieeju, kas ir pieņemta parlamentā un padomē iesaistīto pušu grupas uzdevums ir tāda padomdevēja grupa, tad, kad šī iestāde būs izveidota. Un, lai mēs tiktu tik tālu, mums ir izveidota padomdevēja grupa, kas nodarbojas ar dažādajām problēmām, kādas rodas, lai uh, praktiskajā līmenī identificētu konkrētos uzdevumus, funkcijas, kādas būs, piemēram, kādus komitīs būs jāizveido, kā panākt, lai tās sadarbotos. Šie ir tādi jautājumi, kas nav leģislatīvā satvarā saturs, tie jau ir tādi tālākajoši jautājumi, lai varētu nodrošināt reāli rīcības spēju aģentūru. Un tad eh, pār budžeta piemērotību, personāla atbilstību. Ir ļoti grūti izprast, ar ko šī iestāde varēs nodarboties, ņemot vērā, ka šobrīd notiek pārvaldība, piemēram, divpusējie nolīgumi. Kā šie divpusējie nolīgumi starp dalību valstīm, kas jau nodrošina iespējas īstenot kopīgās inspekcijas, kā tās uh, darbosies šīs jaunās iestādes vadībā. Mēs sākam mūsu darbu no tā, kas pašreiz eksistē, un uzstādām tad konkrētus kritērijus. Piemēram, ja līdz šim bija, ja mēs plānojam īstenot 100 inspekcijas gadā, cik daudz personāla mums būs nepieciešama un cik daudz finansējuma. Un tad mēs turpinām un raugamies tālāk. Esam veikuši aplēses gan attiecībās budžetu, gan uh, personālam. Un, protams, ka laika gaitā mēs redzēsim, kāda būs konkrētā situācija, būs vairāk uh, nepieciešams finansējums vai personāls. Par RSP šeit bija ļoti daudz uh, problēmu saistībā ar uh, aģentūrām. Pastāv politiskā griba, lai tiktu nošķirta šīs divas diskusijas, lai neradītu sajukumu. Tātad mēs gribējām atsevišķi runāt par ELA, par to, ko šī aģentūra var paveikt savā laukā. Nedomājot par to, kāds būs sekas uz citām aģentūrām, taču, protams, nākotnē vēl par to diskutēsim. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Maņiekas Grīvas kundzei. Jā, atbildot uz Harkins kundzes jautājumu. Manuprāt, tikai nesen guvām šo informāciju, pirms pāris nedēļām, liekas, un mums vēl nebija iespēja izlasīt šo dokumentu. Runājot par šiem komentāriem par padomi, jā, tas bija diezgan īsts laiks starp abiem atzinumiem. Uh, Taču ietekmes izvērtējuma ir iekļauts eh, pielikums ar tabulu, kurā ir norādīts, kā tika ņemts vērā padomas viedoklis abos gadījumos, gan attiecībā uz negatīvo, gan pozitīvo ar zināmiem nosacījumiem. Un šī informācija ir atrodama ietekmes mm, izvērtējumā, un konkrēti tiek pieminēts arī sadaļas ietekmes novērtējumā, kur veikt zināms grozījums saistībā ar uh, valdes paustiem komentāriem. Mēs uzskatām, ka lielākā daļa ieteikumu tika ņemta vērā, taču uzskatām, ka varēja vēl sniegt vairāk informācijas, ņemot vērā šo pārklāšos jautājumu, šo iespējamo pārklāšanos un iespējamo modernizāciju saistībā ar aģentūrām. Liels paldies! Kā jums ir zināms, mums ir grūtības ievērot laiku šodien, un vēlos jūs informēt, ka šo pēcpusdienu ir paredzētā ēnu sanāksme, manuprāt, pulksten divos, un tie eksperti, kuriem vēl nebija iespēja izteikties, ja jūs esat gatavi piedalīties šajā sanāksmē, tad būs iespēja ikvienam deputātam ierasties šajā sanāksmē un uzdot jautājumus. Un diskutēt ar visiem ekspertiem. Un uh, tagad es vēlos jums katram dot piecas minūtes, lai jūs varētu iepazīstināt ar savu darbu. Un tad iespēju piedalīties ēnu sanāksmē, ēnu referentu sanāksmē, un tad padziļināti diskutēt par šiem punktiem. Jūs arī tur piedalīsieties? Nē, iespējams, nē, bet katrā gadījumā esat uzaicināti. Un ņemot to visu vērā, tagad došu vārdu Vanes Sladenas kundzei. Nē. Sāksim ar Jānu Krēmers kungu no Tilburgas universitātes, kurš runās par ēla īstenošanu. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos ļoti īsi, jo jūs varat saņemt arī savu eksemplāru papīra formātā vai pie, piekļūt šim tekstam internetā. Bet neraugoties arī uz to, ka sagatavoju vairākus slaidus, es tomēr eh, daudz no tiem izlaidīšu, bet es vēlētos nedaudz runāt pār to, ko šis priekšlikums varētu nozīmēt kopējām inspekcijām un akī īstenošanai. Pēc eh, ietekmes izpētes mēs redzam, kā tajā ir vairāki konstatējumi citāti, un tāpēc vajadzētu apsveikt to, ka fragmentētas, izkliedētas kompetences starp dažādām instancēm, gan uh, Eiropas Savienības vai nacionālā līmenī, uh, ir um, pirmais apgrūtinājums. Tālāk, cita lieta, un manuprāt, tas attiec uz iniciatīvas galveno mērķi jau, manuprāt, jau pirms gadiem 30. Mēs dzirdējām uh, aicinājumu taisnību godīgums vienotajā tirgu. Un ar šo iniciatīvu mums vajadzētu stiprināt nacionālo eh, kompetento iestāžu darbu. Domāju, ka šeit komisija ir pārlieku pieticīga, taiskaitā attiecībā par citām akī daļām. Mēs redzam, ka tāda kāda lēmēja iestāde izlēmja, nolēmja, ka ir uh, kādi pārkāpumi novērot un nepieciešama izmeklēšana, tad būtu jāiesniedz Eiropas svēroga mandāts vai autorizācija rīkoties. Un Manuprāt, tas ir svarīgs solis. Ja mēs redzam, kādas pieredze, kāda pieredze ir ar ko inspekcijām un kopējām inspekcijām, mēs redzam, ka inspektoru kompetence tiek ierobežot līdz, ko tie vēl šķērsot savu uh, teritoriju, savas uh, valsts robežu. Un tas attiec uz vairākām jomām. Tās, vai tas attiektos uz sociālo nodrošināšanu, vai uz vēsturi kā eh, eh, kastīšu kompānijām. Beļģiem ir labs teiciens spēlēt ar kājām. E, inspektori neredz saskars ar faktu, kā tie, kuri nodarbojas ar šādām praksēm, saka, jo mans uzņēmums atrodas citā um, jurisprudencē, citā apgabalā, kur, par kuru jūs neesat kompetenci. Tāpēc ir nozīmīgi panākt autorizāciju no šīs nacionālās iestādes. Tas būtu svarīgs aspekts. Otrkārt, un tas attiec uz šo pašu punktu, nav. No nekādas konstatējuma politikas izveidotas, ja mēs skatām tās jomas, ko mēs mēģinam risināt. Mēs mēģinam tagad risināt uh, pārkāpumus uh, apmešanās brīvības jomā, pakalpojums sniegšanas jomā un pārobežu darbu mobilitātēm. Un bez šādas konstatējumu politikas man pieredze rāda, ka jau tīpaši, ja tas, eh, ja tās iet caur administratīviem pasākumiem, tā tas viss nonāk eh, papīrkurvī vai vēstuļkastītē vai vēstuļkastītes vēstuļkastītē šajā gadījumā, un tās nav tas, ko mēs vēlamies. Lūk, bet citi jēdzieni vispār ir izklāstīti tekstā. Paldies, tagad dodu vārdu pārstāvim no Rumble Consulting, kuram ir pieredze attiecībā uz darba mobilitātes eh, izvērtēšanu. Paldies priekšsēdētāji iesākumā kopsavilkums par to, kas ir EURES, Eiropas tīkls nodarbinātības dienestiem izda, izveidots 93. gadā, lai e, palīdzētu sniegt informāciju par Eiropas Savienības darba tirgu strādājošajiem un darba devējiem. Tāpat Eures ir arī portāls īsos vārdos, tas ir par Eures. Man tika lūgts pastāstīt par eures ietekmi Eiropas darba iestādēji. Tiek piedāvāti grozījumi, izveidojot ELA, Un tie ir četrkārtīgi. Pirmkārt, jauna interfeisa izveidošana, Eiropas koordinācijas biroja pārcelšana no komisijas uz ELA, un Eiropas koordinācijas birojas strādā ar Eures darba koordinēšanu, un tas tiktu pārcelts visu uz Eula. Vēl vienas būtiskas pārmaiņas būtu atbildība par portālu, kas tiek sadalīta. Euras eh, turpin strādāt ar tehnisko pusi, savukārt Ellā par eh, saturu, par uzraudzību runājot. Tā būtu Evlā atbildība. Un tagad īsi pievienotā vērtība šim priekšlikumam un iespējams ieteikumi turpmākajam. So in terms of added value, um... Par pievienoto vērtību runājot. Tas nozīmētu tuvināt šīs septiņas struktūras, kā arī koplietot vislabākās idejas un prakses. Par efektivitāti runājot, mēs redzam tās pieaugumu, stiprinot um, sinerģiju veidot to kā vienotas apkalpošanas lodziņu, vienotu apkalpošanas lodziņu, kā arī e, paredzot horizontālās atbalsta aktivitātes, kuras īsteno šobrīd e, eures. Tas attiektos uz apmācību, uz citām jomām tāpat. arī šobrīd eh, vakanču un pieteikumu apjoms ir nepietiekams mūsu datu bāzē un mēs, eh, mums ir jāseko, lai vairāk informācijas eh, portālā būtu pieejams. L sekot tam, lai dalībvalstis vakances eh, izvietotu portālā. Tāpat potenciāls būtu lai paplašinātu vairākas sekcijas uz dodarbinātību, uz darbu, uz dzīves apstākļiem. Un visbeidzot, par pievienoto vērtību runājot, tas varētu veicināt un atbalstīt darba mobilitāti, piešķirt lielāku redzamību eures jo šobrīd šķiet, ka mēs neesam tik redzami, kā vajadzētu. Paldies! Sorry. Now just some, some points. Un vēl papildu punkti turpmākajam. Kā es sacīju, tas iekļautu papildu interfeisu veidošanu. Kā jau tas izskanēja šorīt, tas varētu nozīmēt koordinācijas un atsevišķu eh, uzlabošanu. Tas ir ļoti svarīgi attiecībā uz eures un Eiropas valsts nodarbinātības dienestiem, kā arī NCO un Nacionālo saziņas centru darba dubultošanās atcelšana. Tālāk ir cits jautājums par geogrāfisku izplatību. Jāņem vērā. Tas, kā portālā atbi atbildība par portālu no divām pusēm, tas ir jāsaskaņo par skaidrību runājot, vai resursi eures tiks palielināti vai stiprināti, un par finanšu pārvaldību ir jāizvairās no administratīvu nastas pieauguma dalībvalstīm. Kopumā visi šie punkti ir iekļauti brīfinga tekstā, kurš ir izdalīts. Paldies, paldies, un pirms es dodu vārdu pēdējiem runātājiem, atgad, jūs informēju, ka ASP 5G3 6 pieci telpā notiek eh, ēnu referentu sanāksme. Tur piedalīsies arī mūsu aicināti eksperti. Sākums ir 14. Uh, meeting, since, uh... Un mums ir jāpatur prātā, ka mūsu sanāksim beidzās drīz, un eksperti varēs turpināt atbildēt uz jūsu jautājumiem tur. Uh, bet vēl dodu vārdu Elene Vosai no Maastrichtas universitātes. Tagad vārds jums īsiem ievadvārdiem. Oh, this one, yes. Thank you very much. What I have been... Paldies. Šajā analīzē es balstījos uz kopīgu pieeja Eiropas aģentūrām, kā tika pieņemta 2012. gadā, un skatīju to no aģentūra perspektīvas. Tagad ar saviem īsajiem īvadvārdiem es koncentrēšos uz nosaukumu, uz interesētiem pusēm un esošiem struktūrām par to, kā ELA iekļausies šajā struktūrā. Par nosaukumu, Lenārds kungs, kāpēc autoritāte vai, vai virsvalde vai aģentūra arī tas ir saprātīgs jautājums no kopējas pieejas skatoties. 2012. gadā ir vien, panākt vienošanās, ka turpmāk aģentūras būs ar nosaukumu aģentūras, un es saprotu, ka arī šajā sakarā aģentūram nosaukums eh, būtu piemērots, mēs vēlamies autoritātes, jeb virsvaldes nosaukumu, taču mums vajadzētu eh, tā vispārīgi to dēvēt tomēr par aģentūru, tā ir vispārīga piezīme un arī par to jūs esat vienojušies. Par šo jautājumu es varētu atbildēt vēlāk uz jautājumiem un aģentūru sakarā. Kāda ir ieinteresēto pušu loma? Atsevišķas aģentūras tos iekļauj pa uh, vadības padomē, citi, citas uh, paredz citus sadarbības veidus, bet tie. Uh, Interesētās puses nav aģentūras vadībā, bet interesēto pušu, jeb sociālo partneru grupa ir parasti daļa no aģentūras. Un tas ir būtisks jautājums runāt par citām aģentūrām un arī Tāpat Sepirinska kungs šķiet jau ierunājās par sastāvu. Vai mēs pievienojam uh, šo ieinteresēto pušu grupu kā atsevišķu sadaļu, nodalām to um, no vadības padomas, vai mēs zaudējam trīspusējo struktūru, bet arī to varētu skaidrot tā, kā tas būtu papildu uzsvars eh, sociālo partneru jautājumiem, ko varētu uztvert kā pozitīvu soli. Tomēr, ja mēs vēlamies pieturēties pie interesēto pušu grupas, tad ir jāizprot, kāpēc komisija būtu tiktu pārstāvēta šajā grupā. Un mums būtu jāpārskata visi nosacījumi par vadību, kā sanāk kopā šīs grupas. Mēs redzam, kā citās aģentūrās um, ieinteresēto pušu grupās var sasaukt savas sanāksmes, un to visu es izstrādāju savā teksta rakstiskajā versijā līdz ar priekšlikumiem grozījumiem. Un mans pētējais punkts, es to gribētu pater, aicināt paturēt iek, esošajās struktūrās, tehniskā komiteja pār eh, strādājušo brīvu pārvietošanos, un tā nomaisītu trīs esošas eh, struktūras. Kā jau kolēģi sacīja, tā pārņemtu Eures un Eiropas koordinācijas eh, biroju Tas būtu kā priekšlikums attiecībā uz Eiropas darbiestādi. Turpina pastāvēt administratīvā komisijas sociālās nodrošināšanas sistēmai, konsultatīvā komiteja eh, sociālās drošības sistēmai, konsultatīvā komiteja strādojuša brīvai kustībai un vēl viena struktūra, kura nepastāv šobrīd vai ir klusējoša un tā ir darba inspektoru, pieredzējušo darba inspektoru komiteja. Tādā veidā mēs to varam apvienot vienā kopainā. Ar nolūku, lai ēlā struktūru vienkāršotu taču nav skaidrs, kā Eiropas eh, darba iestāde sadarbotos ar esošajām struktūrām. Mēs redzam, ka uzdevumi pārklājas un priekšlikumā tas nav skaidri izklāstīts. Es tagad nonāku līdz slēdzieniem ka ir nepieciešams precizēt uzdevumus, vienkāršot struktūras, tik tiešām ELA palīdzēs vienkāršot institucionālo struktūru, bet vai ar to ir pietiekami. Un it īpaši tas ir jāsaka runājot par attiecībām ar administratīvo komisiju mēs varētu varbūt domāt par rūpīgāku institucionālu struktūru, par vēl citiem jautājumiem runās kolēģi pēcpusdienā, tāpat vēl ir darba kodeks, tas darbu neviens nevēlas ķerties šeit klāt, bet varbūt ir pienācis laiks domāt par būtiskāku institucionālu restruktūrēšanu, lai pastāvētu viena šāda struktūra. Mēs varam domāt par trim opcijām. Vai tā ir eh, darba iestāde, kas būs tā jumta organizācija? V Bet, protams, mums ir vēl jādomā par attiecībām starp dalībvalstīm un aģentūru un kompetencēm dalībvalstī. Vai varbūt administratīvā komisija varētu būt šī jumta organizācija? Tas ir interesants jautājums no Eiropas um, likumdo, uh, juridiskās perspektīvas. bet iespējams šāda veida ir jāpārdomā. Vai arī mēs piešķiram elā mandātu kā vairāk inspekcijas uh, iestādēji, tas varētu būt plašāks uzdevums nekā komisijas sākotnēji piedāvātais. Vai arī mums vajadzētu domāt par to, kā mēs labāk definējam uzdevumus esošajām jau daudzajām institūcijām. Paldies par šīm īsajām versijām un par iekļaušanos laikā. Atkārtoju, ka visi mūsu viesi, ne tikai parlamenta deputāti, esat aicināti uz sanāksmi, kuras sākas pulksten divos telpā ASP 5G 365. Jūs, protams, būsiet klāts un jūs varēsiet precīzākā veidā un bez liela stresa izstāstīt Eh, šos jautājumus, atbildēt uz jautājumiem un arī sniegt vairāk informācijas par to, cik tālu jūs esat tikuši ar savu darbu un analīzi. Paldies visiem, kuri veic labu un informatīvu darbu pār šo darba kārtības punktu. Nākošais, nākošā sanāksme 7. jūnijā mūsu komitejā no 2009 līdz 12.30. Paldies visiem, kuri piedalījās šodien sanāksmēs un jauku jums pēcpusdienu!